I think we can start. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, es jūs sirsnīgi sveicu mūsu šīs dienas sanāksmē darba kārtība eh, jums jau ir, eh, vai kādam ir kas piebilstams eh, pie darba kārtības. Ja nē, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Un pārējām pie otrā punkta par Eiropas komisijas ieteikumiem attiecībā uz TTIP. Un Inta komiteja šis ir ārkārtīgi svarīgs nu, jautājums īpaši attiecībā uz kabotāžas ierobežojumiem, ko nosaka ASV. Tad ir arī virkne jautājumu, kas ir saistīti ar uh, drošības prasībām. Ir pienāk, ienākuši 76 grozījumi pieteikumi. Nu un, protams, ka Man ļoti interesē, kā tas viss eh, notiks, un došu vārdu referentei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Sveicināti visiem! Es gribētu sākt ar pateicību ēnu referentiem, kas strādāja ar mani pie šī ziņojuma par viņu ieguldījumu un konstruktīvo ieguldījumu un šiem te 76 grozījumiem, kurus viņi kopumā ir iesnieguši. Pagājušās trešdienas pēcpusdienā Strasbūrā mums bija tikšanās ar visiem ēnu referentiem, mm, bija pārstāvētas visas grupas, atskaitot eh, pie politiskajām grupām nepiedarošie deputāti. Un mums e, bija ļoti būtiskas diskusijas par iespējamiem e, kompromisu grozījumiem. Un jauno kompromisu tekstu esam izsūtījuši šorīt, un viss, kas ir tekstā pasvītrots, ir e, kompromisa grozījumi no pagājušās uh, trešdienas pēcpusdienas. Ar visu šo tēmu ir divas problēmas, un proti. Daži kolēģi vēlas iekļaut dažus vispārējus eh, ar tītip saistītus jautājumus transporta komitejas darba kārtībā, taču mūsuprāt, Tas ir uh, Lankenkungs ziņojums, kurā uh, būtu vieta šiem vispārīgiem komentāriem un nevis uh, Tran komitejas uh, dokumentā. Bet es, protams, saprotu, ka, piemēram, nodarbinātības standarti, darba apstākļu standarti un tam līdzīgas lietas ir jāpiemina arī mūsu uh, ziņojumā, piemēram, uh, sociālais dempings, autovadītāju, darba apstākļi un tā tālāk. Un arī par ISDS kaut kas būtu jāsaka, jo, ja mēs runājam par strīdu izšķiršanu jautājumos, kas ir saistīti ar publisko iepirkumu, um, šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti ar tītību. Un tāds būtu ievads par šo tēmu. Es ar nepacietību gaidu eh, kolēģu komentārus un paldies par sniegto atbalstu. Kopā mēs centīsimies iestrādāt visus šos komentārus. Balstojums notiks nākošajā ceturtdienā, 26. martā. Paldies! Sāksim ar, eh, sāksim ar Laitrīdu kungu runātājiem no mikrofona. Jā, labrīt visiem! Jā, cienījamie kolēģi un priekšsādātāji, kā jau tika teikts, ir jāatvainojas man Laitrīda kunga vietā. Es eh, un D eh, pozī, eh, frakt, eh, grupas pozīcija eh, būtu jāslēgta viņam. Es eh, varētu sacīt, ka šis te atzinums no transporta komitejas puses būtu lieliska iespēja pievērst uzmanību tam, cik ārkārtīgi nozīmīgs ir transporta sektors šī nolīguma ietvaros. Pamatā mēs esam apmierināti ar šo ziņojumu, un tādēļ vēlētos pateikties īpaši referentam par darbu. Taču mums ir jāizstrādā virkne kompromisa uh, grozījumu, piemēram, par, starptaut, par starptautiskās uh, darba organizācijas eh, nolīgumu ir jāiekļauj noteikti kaut kādi, eh, kaut kāds kompromiss teksts, kas pagaidām tur nav minēts. Tālāk sankcijas un pārkāpumi. Tie vispār nav pieminēti. Sadarbība likumdošanas jomā. Par eh, nekas nav teikts par Eiropas standārtu pazemināšanu un runājot par ISDS, sociāldemokrāta nostāja ļoti skaidra. Šeit mēs uzskatām, ka līgumās ar PSV un Eiropas Savienību eh, ISDS iekļaušana nav nepieciešama. Un nevajadzētu šeit izmantot nekādu brečeta klauzulu, kas iekļaut kaut kādu negatīvo sārakstu. Un mūsuprāt, šeit ir vēl svarīga papildus informācija. Mums ir vajadzīgs noteikta, note, mums ir vajadzīga noteikta elastība mm, attiecībā uz publisko iepirkumu un lai šis līgums nekādā gadījumā to neietekmētu. Un tāpēc mēs vēlētos redzēt, lai šie aspekti kaut kādā veidā tiktu iekļauti. Un ja tas tā būtu, tad galu galā mums būs labs uh, ziņojums no transporta komitejas. Nu, tik tālu no sociāldemokrāta puses. Paldies, Džekija Foster, nākamā. Jā, paldies priekšsādētāji un paldies arī referentam Vandi Kampkungam. kungam Mums tiešām bija ļoti konstruktīva sanāksme un virkne punktu, eh, par kuriem runājām, ir atspoguļoti arī sākotnējos kompromisos. Nu, pēc tam, protams, eh, referenta darbs ir um, tos visus um, ehm, noguldināt savā veidā. Tālāk, ja mēs raugāmies uz uzsvariem, tad uh, Runājot par sociālajiem aspektiem, šo uzsvaru ir par daudz. Nu, protams, mēs gribam, lai būtu labi nodarbinātības eh, nosacījumi, taču tas ir eh, nodarbinātības komitejas jautājums. Viņiem būtu jāizsakās par šo tēmu, ne transporta komitejai. Tas pirmkārt. Bet vispār eh, viens piedāvātās pārmaiņas mums ir pieejamas. Attiecībā uz trīs mums par to bija diskusija Tad, kad mēs runājam par īpašumtiesībām, eh, tas vienmēr ir bijis sarežģīts jautājums starp ASV un Eiropas Savienību. Zināms, progress ir panākts, bet ne īpaši daudz. Runājot par kabatāžu vai eh, kabatāžas pārvadājumu brīvību. Eh, es jau sacīju ēnu referentu sanāksmē ka tas īstenībā ir, tā ir divvirziena kustība. ASV uh, eh, avio līnijām arī nav tādas brīvības, par kādas trūkumu ASV sūdzamies mēs. Un tieši tādēļ jau tika veidot šīs uh, avio, avio kompānija alianses. Tā kā nevar jau sūdzēties, ka mēs kaut ko nevaram darīt ASV, ja ASV to neatļauj darīt Eiropā. Es vienkārši norādu uz faktu. Uh, Un šeit drīzāk ir runa par īpašumu tiesībām un kontroli, ja mēs runājam par nolīgumu avio pakalpojumu jomā. Bet kopumā pārmaiņas, eh, izmaiņas, ko ir izdarījis referents, ir labas un ziņojums ir eh, gan labs. Referents ir koncentrējies tiešām uz būtiskākajām jomām, taču ir daži punkti no ECR puses, eh, kurus mēs šeit vēlējāmies uzsvērt. Paldies, Maisners kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau sākumā teicu, ka tas ir viens lielisks ziņojums. Un tāpēc es neesmu pat iesniegus nevienu grozījumu, jo man it kā viss ir uh, paticis, bet uh, no manas puses, uh, no manas grupas uh, ir saņemti šādi te grozījumi, ir kompromisi, par kuriem esam runājuši. Es domāju, ka šeit arī ir padarīts eh, labs darbs, saskaņojot viedokļus starp dažādām politiskajām grupām. Un es domāju, ka viss ir pietiekaši labi izsvērts, bet šo to varbūt drusku tomēr vajadzētu uh, pagrozīt. Piemēram, uh, tika pieminēta tāda lieta kā tehnoloģijas, viens sāpums privāts sektors datu aizsardzības problēmas, pasažieru datu reģistri. Nu, tās lietas var, tur var minēt, tas viss ir labi. Un man šķiet, ka mums nevajag vairāk, kā tas ir paredzēts ILO. Un Un es arī domāju, ka mums ir jāturas pie mūsu grupas e, kompetences, jo katrai grupai ir jāizsaka savs, atzi, e, savs e, atzinums par šo te mm, nolīgumu. Šeit kaut kur es redzēju minēts arī ārotbiedrības. Nu jā, mēs jau gribam labus darba apstākļus, bet es nezinu, vai tas ir transporta komitejas uzdevums. Viņam būtu jādomā varbūt par uh, formulējumiem, mēs jau par to runājām iepriekš. Un arī ISDS jautājums, mēs par to esam runājuši un diskutējuši iepriekš. Mums ir daudz, kas varbūt komentējums par tītību kopumā, bet mums nav jārunā par vispārīgas dabas e, jautājumiem, uh, bet par tiem, kas attiec uz transportu, tālāk runāt par aviolīnijām. Uh, Es neesmu tik uh, naiva, lai domātu, ka mēs uh, šeit panāksim kaut ko uh, tādu, ko ASV uh, nevar darīt Eiropā. Mums ir jānodrošina, protams, vienlīdzīgi spēles noteikumi, bet nedrīkst aizmirst apusējību. Tālāk mēs minēja, esam šeit norādījuši, ka uh, sarunas, sarunās problēmas rada tas, ka uh, politiskā struktūra atšķirīga federāla valsts un Eiropas Savienība no otras puses. Šeit varbūt zaļiem ir minējuši dažus svarīgus jautājumus, bet man liekas, vispār viss ir kārtībā un rezultāts ir labs no ēnu referencenāksmes. Nākošā runātāja Kiljanens kundze. Paldies! Man uzstāšanās ir eh, Taņģa Konsāles vietā. Izteikšos angļu valodā, jo man ir piezīmes no viņas šajā valodā. Viņa atvainojas, ka nav, nevar piedalīties un vēlas pateikties referentam par konstruktīvo darbu. 98. gadā kad mēs apturējām eh, daudzpusējo nolīgumu par investīcijām, mums ir jā. Aptur arī šis te tītip, jo krīze, kas uh, apdraud visu Eiropu, ir labvēlīgs konteksts un aizbildinājums Eh, lai attaisnotu TTIP noslēgšanu un attaisnojot to, ka tiek veidoti jauni regulējoši satvari, kas atrais rokas transnacionālām kompānijām. Un tas veicina ekstraktīvas ekonomikas modeli, uh, lai kas neļauj veidot tādu ekonomiku, kurā var piedalīties visi pilsoņi. Lai uzspiestu mehānismus rīdu izšķiršanai starp suverēnām valstīm, uh, Mm, kā tas ir paredzēts ISDS, kas ir nedemokrātisks process un tādēļ nepieņemams. Transporta nozarē, līdzīgi kā citās noz tautsēmniecības nozarēs, e, regulējums, kas dod priekšroku lielajām kompānijām, rada oligopoles un nāk par sliktu MVU. Uh, samazina kvalitātes un drošības standartus, kā arī apdraud eh, publiskos pakalpojumus, kas ir ļoti svarīgi transporta sektorā, lai panāktu eh, sociālo un teritoriālo kohēziju. Mēs nevaram atbalstīt brīvās tirdzniecības nolīgumus, kuru rezultātā rodas eh, Eh, nedrošība, nevienlīdzība, vidas degradācija. Un kamēr uh, slepeni notiek sarunas ar ASV, mēs prasām atklātību, lai cilvēki varētu saprast nosacījumus, kas uh, var, ir varējis novest pie šāda nolīguma pirms lēmuma pieņemšanas. Un mums ir jāprasa, lai jebkurš regulējums, kas e, pasliktina vidas stāvokli, nodarbinātības apstākļus, e, transporta drošību, pilsoņu brīvības un tiesības, lai mēs tādus neapstiprinātu. Un sveicienu jums visiem no taņas. Paldies. E, nu, tagad vārds Karima Dēlī. Paldies, priekšsēdētāji kungs savas grupas vārdā es atvainojos Baskunga vārdā. Viņš nožēlo, ka viņš šeit nevar būt. Piedalīties sanāksmē es vēlos norādīt, ka šī atzinuma projekta politiskajā līnijā ļoti daudz iekļautu kompromisu, kompromisi, kas mūsu grupai šķiet pozitīvi, vai te būtu runa par vīdes aspektiem, vai tas būtu par normām, jo īpaši runājām par uh, uh, automašīnām, bet arī te runa ir par uh, normām, kas attiecas uz tiesību savstarpējīgumu, kas ir iekļauts riekšējā tirgu, kas attiecas uz troksni pasažieru tiesībām vai arī, piemēram, uz lidostām. Varam arī teikt, ka daži punkti tomēr būtu jāstiprina, jo īpaši jautājumi pār caurspīdīgumu, kas attiecas uz pilsoņu tiesībām, būtu arī vairāk jāstiprina TTIP nolīgumā, transporta jomā, drošība, klimats, arī vides jautājumi un jānorāda, cik lielā mērā ir jānodrošina ekonomiskā izaugsme, bet arī nodrošina darba vietu, kvalitāti, ilgspējīgumu lai šīs darba vietas netiktu pārceltas kur citur, un arī jāizcer tas, ko mēs saucam par visu šo normu kopumu par transporta līdzekļiem. Un tad, kad runājām par CO2 emisijām, nevajadzētu aizmirst saikni ar transporta jomu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Danke sehr. Die nächste. Paldies, Rozda Nato nākamā. Krāsa prezidente. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es pateicos arī referentām par kompromisa darbu, kādu viņš ir veicis. Taču, diemžēl, mums ir vēlreiz arī jāatkārto mūsu iebildes pēc būtības attiecībā uz tītip un transporta jomu. Fundamentāls jautājums ir uh, par ISDS, par investoru valsts rīdu izšķiršanu. Uh, Arī grozījumos, kompromisu grozījumos risinājums ir pārāk uh, vājš. Mēs vēlamies, lai pilnībā tiktu izslēgta, izslēgts ISDS klauzulas. Kādēļ? Jo tas ir diskriminējošs mehānisms, kas nāk par labu ārvalstu investoriem, nodara kaitējumu nacionāliem investoriem. Viņiem tiek paredzēts īpašas privilēģijas kas nav piešķirts citām sabiedrības daļām, un tajā pat laikā netiek prasīta no viņiem nekāda atbildība. Tādējā tas varētu arī nodarīt kaitējumu konkurencē. Pašlaik šī konkurence pastāv nacionālo un ārvalstu investoru starpā, taču nākama, nākotnē nebūtu nekādas garantijas, jo īpaši tajās jomās, kur notiek uh, valsts izsludināti konkursi. Tad ir arī caurspīdīguma problēma ISDS sakarā, jo tiesneši noteiks, vai ir nepieciešams aizsargāt informāciju, pasludināto pārklātu vai slēpt slepeni, taču to vislabāk varētu uzraudzīt tad, ja to visu nodrošinātu esošās tiesību struktūras noslēgumā atbilstī komisijas priekšlikumiem. Viens piemērs, lai to atgādinātu, bet, nu, es iedomājos, ka jūs jau zināt. Uh, Filipa Māris uh, gadījums, kur Austrālija arī mēģināja ieviest pret tabaks likumdošanu un arī Long Pine Resources uh, opozīciju Kvebekā pret uh, šo hidrausko šķēlšanu. Šie ir ļoti um, svarīgi paraugi. Uh, Komisijas priekšlikums tādējādi arī pārēdz, ka par to visu lems tiesneši. ISDS pārkāpja Nacionālo valstu tiesības izsvarēt normas, jo tas varētu radīt ārkārtīgi liels draudus vai pat kavēt jaunu normu izstrādi. Komisijas priekšlikumi arī, kas izrādās pēc konsultācijām, nemazina mūsu satraukums. Tā kā nav veikts neviens uzticams uh, ietekmes novērtējums par ISDS klauzulas darbību, transportu un jaunu tehnoloģiju jomā, tad mēs piesardzības principu vārdā vēlamies, lai šis jautājums vienkārši tiktu atlikts, kamēr netiks izstrādāts attiecīgs pētījums ietekmes novērtējums, par kuru runāsim šajā parlamentā. Paldies! Dankeschön, jetzt Ines Ayala. Paldies, Inesai Alsender. Paldies, prezidente. Sī, eh, Rasko. Priekšādātāji, paldies. Gribu teikt paldies referentam. Par to, ka viņš paredzējis šeit runāt par virkni dažādām lietām, kas saistīts ar transportu. Nu, es nedomāju, ka šīs visas lietas un nianses ir kaut kādā veidā attālinātas no, no sarunām. Galā mums ir jādomā par darba apstākļiem, par vides aizsardzību, visi šie aspekti transporta kontekstā ir ļoti nozīmīgi un par tiem esam sprieduši nereiz vien. Tas gal galā arī transporta sektorā ir mm, tāds svarīgs asis un e, mums tāpēc jāskatās uz šiem jautājumiem. Darba apstākļi dažāda veida pārsūdzēšanas iespējas, aroda, riski, pasažieru drošība, nu un, protams, arī ietekme uz vidi. Un tāpēc šai kontekstā iesniegšu virkni grozījumu, atsaucoties uz to, ka mēs nevaram pieļaut to, ka vīdas aizsardzības un darba līmeņa standarti šādos, šādos līgumos varētu tikt kaut kādā veidā mazināti. Darba ņēmējiem transporta sektorā ir zināmas cerības un tāpat arī pasažieriem. Mums ir jāspēcina pasažieru tiesības Eiropā. Mēs beidzot esam palēnām pakāpeniski pārgājuši uz tos tiesību aktu konsolidēšanu, kas runā par pasažieru tiesībām. Mēs esam atzinuši pasažieru tiesības par to sarunas veikts ļoti piesardzīgi. Nu, tas nav tā noticis patvaļīgi un brīvi. Nē, mums ir bijušas sarunas ar interesētajām pusēm, mums ir tiesība akti par pasažieru tiesībām, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai pasažieru tiesības, kas šādā veidā tik, ir tikuši izstrādātas, tiktu attiecīgi arī aizsargātas. Nesenajā delegācijas sanāksmē Vašingtonā mēs runājām par šo bēdīgi slama, slaveno um, avio sabiedrību situāciju. Mēs runājam te par Norwegian Airlines, par šo konkrēto lietu. Uh, Mums jāpatur vērā, jāprātā darba apstākļi, sociālais dempings. Nedrīkstam izmantot šādus uh, līdzekļus, lai veicinātu konkurētspēju. Nu, lūk, tas tas galvenais no mūsu puses. Es tāpat iesniegšu arī grozījumu par transporta drošumu. Um, abās pusēs šeit ir dažāda veida attīstība notikusi, jāņem vērā arī datu aizsardzības pienākums Jāpārliecinās, ka datu aizsardzības jomā valda skaidrība un tiek saglabāta Eiropas standārta. Tāpat, protams, arī valsts dienestu saistības būs viens no svarīgākajiem punktiem gal galā. Šie publisko pakalpojumu, ja valsts pakalpojumu pienākums ir jāaizsargā Eiropā un dalību valstīs nedrīkst tik, rasties kaut kāda drauda tam, ka valsts pakalpojumu pienākumi tiktu kaut kādā veidā mazināti. Nē. Nächstes. Frau Foster hat einen Point of Order. Posters kundze vēlas atsaukties uz darbu kārtības punktu. Jā, nu es pēc kolēģis parasti, nu tā neiz, neizteiktos, bet tā jau Sanders kundze runāja par grozījumu iesniegšanu, bet mēs jau runājam par kompromisu grozījumiem ar referentu, vai es te kaut ko palaidu garām? Tāpēc es neesmu īsti pārliecināta, par ko viņi runā. Mums bija 78 grozījumi, grozījumi ne, un tagad to tie, tie tiek iestādi kompromisu grozījumā. Jūs vēl gribat iesniegt grozījumus? ja bez vienkārši tiešām esmu kaut kur pazaudējis visu šo sāgu. Oh, jā, jā. Ok, I thought you were talking about putting... Reakcija uz um, teikumu no zāles, acīm redzot, esmu pārplasus. Varbūt tulkotājiem te kāda nelaimīta radās Fausters kundze, Aijala Senders kundze komentē. Jā, jā, jā, par to arī tieši bažījos Jūs esat jūs izveidojuši kaut kādu kompromisu, neņemot vērā manus grozījumus. Nu jā, ja jau parlamentā esat tik īsu brīdi, tad var arī būt tā, ka nemaz nezinat vēl noteikumus, vai ne, Fosters kundze, labi, nākamā runātāja. Merci, prezident, et merci. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentam, kurš ļoti svarīgi veids darbu ar grupu un izstrādāja ļoti labus kompromisus Tur mums jau bija pirmās debats par tītip, ļoti svarīgi, lai transporta komiteja pilnībā strādāt pie šī dosjē, kas ir fundamentāls transporta jomā, ir vairākas lietas, kuras vēlos minēt, ko jau minēja cits starpā arī mani kolēģi. Etu kungs, Jālis Senders kundze. Ļoti svarīgi, lai TTIP nebūtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, pilnībā atbalstītu uz, Eiropas uzņēmējus transporta lietotājus. Mēs uzskatām, ka ISDS nekādā gadījumā nevajadzētu iekļaut īti. Tas ir fundamentāli svarīgi, jo tas nodarīs kaitējumu arī demokrātijas principiem, uz kuriem balstās mūsu sabiedrībās. 11. grozījums, kas ir ziņojumā un kas aicina komisijas respektēt sabiedrības konsultācijas rezultātus par ISDS, lai varētu atsaukt šo mehānismu no nolīguma, ir ziņojuma absolūti fundamentāls punkts lai arī tīrīt neuzliek nekādas saistības dalību valstīm, vietai pašpārvaldēm, liberalizēt valsts pakalpojums, kas svarīgu lomu spēlē transporta pakalpojumu nodrošināšanai. Tālāk šis apusējības princips aicinām komisiju arī pašu uzmanību pievērst ierobežojumiem, diskriminācijām, kas ir spēkā ASV attiecībā uz investīciju piekļuvī tirgumu un uh, arī attiecībā uz uh, lido aparatu kompānijām. Te mums ir jāsaņem ļoti skaidrs signāls no komisijas noslēgumā. Ir arī tā, tad uh, jāievēro deputāti minētās prioritātes un ļoti svarīgi, lai komisija nodrošinātu pēc iespējas lielāku sarunu caurskatāmību. Paldies! Paldies, Dīta Koch! Dīta Kochs nākamais. Jā, paldies priekšsēdētāji! Es ceru, ka faktiski mums ir ļoti līdzīgs viedoklis eh, par mm, tīti kopumā. Un paldies arī referentam par eh, lielisko ziņojumu projektu. Varbūt runājot par sarunu eh, mandātu. Varbūt vairāk pieskaroties turismu un loģistikas jautājumiem. Avio kompānijas, nu, tur es eh, nevēlētos iedziļināties šajos jautājumos, tur ir iesniegti eh, pietiekam daudz grozījumu protekcionismus. Par šo jautājumu mēs daudz esam runājuši. Un varbūt, eh, ka būtu asāk jāformulē izteikumi pret uh, protekcionismu. Un nākamā runātāja. Priekšsēdētāji Sakārno Tūkundze. Um, tad, tad uh, arī mīnu Nacionālas frontes nostāja attiecībā uz šo jautājumu transporta jomā sarunās ar Eiropas Savienību un ASV par šo transatlantisko partnerību. Loģiski esam pret tiem grozījumiem, kuru mērķis ir vēl vairāk paplašināt rezolūcijas priekšlikumu un uh, to attiecināt uz turismu. Tikpat loģiski mēs atbalstām arī 8. un 78. grozījumus Damato un Ajuto kundzes iesūtītos. Jau vairākus mēnešus Nacionālā fronte noraida draudus, kādu rada šī partnerība valstu suverenitātei, tautu interesēm, jo tādēļ potenciāli tiek atbalstīts daudz nacionālās kompānijas. Daudz, uh, daudz kolēģi Eh, tātad noraida šo ASV protekcionismu un tas mazināt arī šo konkurenci, kas nodara kaitējumu Eiropas Savienībai. Es nedomāju, ka mēs varam mainīt ASV nostājas, arī nedomāju, ka tas būtu vēlams. Gluži pretēji aicina Eiropas Savienību, tās dalību valstis, ir tik spaidoties no ASV un drīzāk paredzēt savu nepieciešamos rīkus muitas jomā, lai aizsargātu savu ekonomiku. Jetzt Peter Lundgren. Pēc Lundgrens. Paldies priekšādātāji. Gribu pateikties referentam. Transports ir šai nu, nolīgumā ļoti svarīgs aspekts. Sociālais dempings gal galā apdraud transporta drošību kā tādu. Rezultātus mēs labi redzam, kas, piemēram, notiek ar smago uh, automašīnu transportu. Un tālāk kabotāža. Un arī šeit ir daudz, kas jāmaina, man jāsaka jums godīgi. Te nu viss ir pilnīgas blēņas. Tur notiek tāda krāpšanās un tik lielā mērā ļaunprātīgi tiek izmantot visi šie Eiropas tiesību akti. Un, ja runājam par protekcionismu, var jums pastāstīt, ko pavisam nesen dzirdēju. Vai tas ir protekcionisms, ja tiek nodrošināt atbilstīgi apstākļi? Nē, nedrīkst te, ļaut eksploatēt cilvēkus. Transporta sektorā tas pats attiecas uz avio sabiedrībām. Arvien biežāk nodarbinātības aģentūras tiek izmantotas, lai nu, kaut kādā veidā mm, apietu sociālos tiesību aktus, un tāpat arī par PDR, ja pasažieru datu reģistru. Es domāju, ka to vajadzētu attiecināt arī uz kruīzu pasažieriem. Ir virkne jautājumu, kas uzpalda. Mm, vēlētos daudz striktāks noteikums šeit. Un tāpēc debats ir jāturpina. Un vajadzētu kaut ko darīt, lai šo nolīgumu uzlabotu, bet referents katrā ziņā, manuprāt, paveicis lielisku darbu. Paldies! Tālāk Werners Kūns lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Jā, šī tēma, protams, ir ļoti aktuāla brīvā tirniecības nolīgums ar ASV. Un tāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai transporta komiteja šeit arī izsaka savu nostāju, bet tāpat laikā, un to arī labi pasaka referents, Um, skaidri un gaiši, ka mums vajadzētu koncentrēties uz savu kompetenci, respektīvi uz tām tēmām, kas skar transportu un arī zan turismu. Atcerēsimies, ka tā ir mūsu kompetence un ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pievērstos šīm tēmām un teiktu, kas notiek, piemēram, arī ar emisiju tirdzniecības schēmu, ETS. Um, galu galā amerikāņiem arī šeit ir sava sistēma, tad ir uh, viņiem ir līdzīga situācija arī ar šīm kontrolas situācijām, kas notiek ar ostu kontrolēm. Un mums gal, galā, ja vien, vienā noteikumi jāvienādo gan ASV ostās, gan šeit Eiropas ostās. Mēs, uh, protams, saprotam, ka starp mums ir Atlantijas okeāns, Un par to arī būs jārunā. Gaisa transports arī tika minēts, arī tā ir svarīga joma, kas būs jārisina. Un, protams, ir arī tādi jautājumi, kas attiec uz darba apstākļiem, sociālām tiesībām, bet eh, ir vesela komiteja, kas savukārt nodarbojas tieši ar šīm tēmām, un tā ir Ample komiteja, un tāpēc mums vajadzētu atbalstīt Vina Vandarkampa pieeju un pieturēties tām tēmām, kas ir mūsu kompetencē priekšādātājs turpina, gribu jums atgādināt, ka tad, kad mēs bijām ASV, tad beigās ar taksometru braukšu, braucu garām administrīvai ēkai, tur tāda milzīga tāda plāksne tur stāvēja, un tur bija rakstīts, lūk, um, noteikumi ar mūsu partneriem, un es domāju, nu, lūk, es tas acīm redzot avio nozarē un kuģu nozarē šādu kopīgu noteikumu viss nav, un arī netiek izrādīta vismaz Amerikas puses nekāda veida gatavība Un gal galā, kāpēc mums būtu kaut kas jāmaina, ja tas mums nedos nekādas priekšrocības? Ja tas mums būs tikai radīs kaut kāds negatīvs saks. Nu, tiešām tas būs visai interesanti. Nu, un otrā lieta. Šodien Berlīnas Tagišpīler avīzē bija raksts, kur bija teikts, ka, lūk, par šo strīdus nokārtošanas mehānismu. Par to tika nos. Piemēram, Austrālijā, piemēram, šāda lieta tika uzsākta tāpēc, ka bija brīdinājums par kaitējumu veselībai uz cigarešu paciņām. Un tur bija teikts, ka lūk, tur nepietiekami par to ir informācijas, un tad Filip Moris pieprasīja kompensāciju. Nu, šādas tiesas prāvas tiek ierosināts šur un tur. Es atvainojos, es pats sevi arī iekļāvu runātājs sarakstā. Daudz par to ir izteikušies. Es vienkārši gribēju jums sniegt pāris piemērus. Domāju, ka debats mums būtu pavisam citādāks par šo brīvo tirnetības nolīgumu, ja šeit nebūtu runa par ISDS, un tāpēc tas ir svarīgi. Tāpēc to arī piemin svarīgi, lai panākam plašu kompromisu. Es ļoti atvainojos. Nu, ja es nedrīkst vispār neko par to teikt, tad es nesaprotu, kāpēc esmu šī parlamenta deputāts vispār. Un tā tad gribēju to tomēr pateikt, ka priekšsēdētājs gal galā arī drīkst paust savu viedokli. Es par to runāju arī priekšsēdētāju konferencē, un es mm, parlamentu priekšsēdētāju Šulcu lūdzu Ehm, lai viņš rīkojas. Es teicu, ka lūk, man kā komiteja, komitejas priekšsādātājiem savus viedokļus ir jānoliek pie malas vajadzēja viņam, viņš teica, nē. Bet, nu, par to tur bija plašas diskusijas, viņš bija delegācijā Vašingtonā, un tad viņš, viņš arī runāja kā komitejas priekšsādātājs faktiski ar šiem amerikāņiem, un es aizstāvēju Berntu Langi un teica, ka lūk, komiteja priekšādātājiem ir pašiem savu viedokli un viņiem ir tiesības to arī paust. Nu, došu vārdu nākamam runātājam. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man nekas daudz nav ko piebilst, bet vērējos atzīmēt divas lietas. Viens no jautājumiem, kas šeit pacēlās, bija saistībā ar aviāciju. Un Kā es jau pasvītroju iepriekšējo reizi, tad mēs patiešām eh, šos te īpašam tiesības kontrolas jautājumu esam vairāk kārt pacēluši eh, ar saviem sarunu partneriem no ASV. Un tas ir jautājums, ko mēs tiešām risinām. Kabatāžas jautājums ir sarežģītāks, jo uh, nevienmēr viegli saprotamu iemeslu dēļ, kabotāža parasti ir e, palikusi ārpus tirzniecības nolīgumiem. Tas ir jautājums, kas parasti netiek ritināts tirzniecības nolīgumos, un tas ir vienkārši jāapzinās. Nu, nav jau tā, ka tītipā to nevarētu apskatīt, bet parasti tirzniecības līgumos tas izpaliek. Nu, tas laikam arī bija viss, ko es gribēju teikt par transporta jautājumiem, un ar to es varu arī aprobežoties. Paldies! Paldies! Un tālāk došu noslēguma vārdiem vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti labi apzinos, ka TTIP vienošanās ir ārkārtīgi pretrunīga tēma, eh, kas rāda daudz tādu ļoti emocionālu pieeju. Bet eh, tāpat laikā es vēlētos norādīt, ka šodien es eh, jums prezentēju tekstu, kurš ir jau divreiz ticis grozīts salīdzinājumā ar pirmo variantu. Divreiz mēs mēģinājām atrast vietu pēc iespējas vairāk grozījumiem, pagājušajā nedēļā strādājām pie kompromisu grozījumiem. Un jūs varējāt tos apstīt šorīt. Un, protams, prieks dzirdēt, ka jūs sakāt, ka tas ir labs atzinums, bet, ja tas pilnībā tiek sagrozīts, nu tas jau vairāk man īpaši par labu nenāk, jo uh, manai elastībai arī ir kaut kādas robežas. Nu, protams, ka es eh, centīšos ņemt vērā visus izteiktos komentārus, bet, protams, ka visus tos iestrādāt tekstā es nevarēju, jo no vienas puses eh, visas dažādās politiskās grupas, mm, kurām, piemēram, EPP un ALDE, kurām ir tāda piesardzīga pieeja, uh, Eh, tītipam un tālāk. Eh, Goja grupa, piemēram, kuriem ir eh, tāda ļoti noraidoša nostāja pret šo nolīgumu. Nu, protams, tas ir tāds izaicinājums manām politiskajām spējām iestrādāt visus šos grozījumus. Es, protams, ēnu referents informēšu par izmaiņām tekstā, bet uh, Es nedomāju, ka varēsim iekļaut pilnīgi visus jūs minētās grozījumus šāda veida ziņojumā. Nu, ir jābūt šeit piecsardzīgajai attieksmē, skaidri jānorāda uz jautājumiem, kas ir saistīti ar transportu, un cerams, ka ceturtdien no rīta mēs varēsim beigu beigās pieņemt labu ziņojumu. Paldies! par eh, darbu un labo sadarbību Uh, starp referentu un ēnu referentiem. Uh, balsojums uh, nākošajā sanāksmē ceturtdien. Tā tas jau ir ieplānots. Inte 6. un 7. maijā un uh, plenāra uh, sesijā māja mēnesī. Tāds ir uh, darba plāns. Un tālāk budžeta grozījuma numur 1 2015. Un šeit došu vārdu abām refer, abiem referentiem Inesai Elsender pirmā dāmas, dāmām priekšroka. Sí. Gracias, prezidente. Sí. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs kopīgi prezentēsim šo ziņojumu. Es um, ar Dominiku strādāju kā komanda, strādājam kā komanda. Uh, un uh, komitejas kolēģi mums ir uh, uzticējuši uh, šo te darbu aizstāvot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Mēs jau no paša sākuma atzīmējam, ka ir nepieciešams saglabāt esošos CF līmeņus, ņemot vērā sarunas, e, dažādo dalību valstu priekšlikumus, e, iesaistīto pušu viedokļus no nozarēm. E, maz pamazām mēs nonācām pie noteiktiem kritērijiem, pie projektiem. Mēs tiešām pamatīgi strādājām, lai nonāktu pie tāda sabalansēta, konsolidēta budžeta priekšlikuma, kas eh, mūsu prāt ir tāds daudz maz pietiekams, esam spējuši pārliecināt padomu un komisiju un arī vairumu parlamentā, ka ir vērts eh, nodrošināt, eh, lai CF būtu pietiekami finansēts, jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir jāveido pareizā infrastruktūra, jāņem vērā vīdes e, nosacījumi. Un šajā virzienā arī strādājām. Un uh, strādājot pie tā visa darba procesā, mēs saņēmām lieliskās ziņas par to, ka ir parādījies Junker plāns, kas paredz uh, investīciju programmu Eiropas Savienībā. Tas, protams, viss bija ļoti svarīgi, bet tad mēs pēkšņi uzzinājām, ka. ka būs nepieciešams šiem projektiem izmantot uh, finansējumu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, un kas eh, varēja eh, CF pamatdaļas pamatprojektus apdraudēt eh, tieši tajos aspektos, kur mēs jau bijām vienojušies ar padomi un ar komisiju. Un ja mēs piekristu komisijas priekšlikumam, mēs faktiski nogalinātu šo instrumentu un pirmo uh, projektu uh, daļu, jo gal galā cilvēki jau šeit ir sākuši šo darbu, ir organizējuši un piedalījušies konkursos un tā tālāk, tā kā mēs nekādīgi nevaram piekrist CF finansējumu samazināšanai, un mēs esam centušies identificēt uh, labāko veidu, uh, kā uh, strateģisko investīciju fonds un Junker plāns varētu palīdzēt uh, transporta sektoram. Parlaments padoma un komisija uh, šajās jomās ir uh, raduši sadarboties, un mums ir jānodrošina, ka uh, mēs saņemam tādas neatgriezniskas garantijas investīcijām šajā jomā. Mēs visi zinām, ka mēs esam cīnījušies par elastību, un e, šeit nu ir īstā vieta, e, kur tai būtu jāparādās. Un mūsu ziņojuma projektā mēs noraidām ja kādus samazinājumus. CEF budžetā, budžetā, e, CEF budžetā, bet uh, lai arī no kurienes mēs nāk, no ITRS, no budžeta komitejas, no transporta komitejas, mēs visi esam viens prāts, eh, ka mēs varētu izmantot elastības iespējas, eh, ņemot eh, vērā. Iespējas un finansējumu, kas kopumā būtu pieejams, kas attiecas uz pārvaldību. Tad, mūsuprāt, parlamentam šeit ir jābūt eh, galvenajam institucionālam spēlētājam, kas eh, var palīdzēt. Uzraudzīt piešķirto budžetu, un Eiropas parlaments ir pilnībā jāiesaista. Uh, jo mēs esam atbalstījuši Junker, Junker plānu no paša sākuma, tādēļ mums arī ir jāiesaist visos procesos no paša sākuma. Jāiesaista iesaistītās puses, spēlētāji no nozares, investori, eksperti nozarē un tā tālāk. Viņiem ir jābūt pie sarunu galda tad, kad mēs pieņemam lēmumus. Viņi ir tie, kam ir jāizlemj, vai šie projekti vai produkti, ko mēs gatavamies eh, finansēt, ir dzīvotspējīgi. Mums ir vajadzīgi speciālisti, kas spēj patiešām iedzināties, izprast un izvērtēt transporta nozares projektus un jāizvēlas tie, eh, kas vislielākā mērā var uzlabot darba apstākļus un ir vidē visdraudzīgākie. Ja. piektajā eh, pantā mēs esam eh, identificējuši faktu, ka mums ir nepieciešams aplūkot eh, projektu sārakstu TNT un dažādo transportu koridoru ietvaros, un tos vajadzētu apsvērt kā Junkera plānā ietveramus projektus. Nu, nevar teikt, ka mēs kaut kādā veidā ierobežojam, kāda iespējas ir visādi nacionālie plāni, koridori, dzelzceļi un tā tālāk. Un ekspertiem ir jāspēj uh, identificēt projekti, kas ir piemēroti paaugstināta riska investīciju projektiem mm, mēs arī eh, griba, gribam, lai kritē, viens no galvenajiem kritērijiem būtu Eiropas pievienotā vērtība un tieši tāpat kā tas bija TNT projektiem. Tālāk identificēta vajadzība pēc stimuliem dalību valstīm. Šeit padome diezgan rūpīgi lūkojas uz tēriņiem, Un šeit ir eh, rūpīgi jāizsver eh, finansējuma pieejamība un līdzfinansējums. Un ir jāspēj šādās īpaši ekonomiskās grūtībās nonākšos reģionos saskaņot šīs te investīciju iespējas, īpaši izvērtējot sociālo ekonomisko ietekmi, kādu varētu radīt šādas investīcijas. Un uh, paldies. Vielen Dank, aber bevor ich Monsieur Riquet das Wort. Paldies, un tālāk, pirms došu vārdu Dominikai Riquē, vēlos sveikt uh, viņu uzaicināto studentu grupu. Uh, laipni sveikti šeit Eiropas parlamentā. Thank you. Un besseren Auftakt kann es ja gar nicht geben, wenn Dominik Rike jetzt das Wort hat. Un, eh, protams, tagad ir īstais laiks dot Dominikam vārdu. Paldies, priekšsēdētājs, arī no savas puses sveicu um, studentus, kas tieši mācās dzelzceļu jomā. Liels paldies Inesai. Ar viņu man bija ārkārtīgi liels prieks izveidot tādu vecu jau uh, Eh, labi funkcionējušu pāri, kā viņi jau norādīja. Paldies arī Jānu referentiem, jo tiešām process ir tik raids, ka tikāmies ar Jānu referentiem pirms vispār iesniedzām savu ziņojumu, lai pēc iespējas labāk tātad būtu šī konsultācija un pateicos arī citu komiteju referentiem. Šī ļoti sarežģīta procedūra, te ir vairāki referenti. Un ar viņiem arī mums bija ļoti auglīgas diskusijas, un tās mums ļāva nonākt pie um, atzinumā, kas ir arī tad, jūsu viedoklis un parlamenta viedoklis. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments būtu ļoti spēcīgs savā pozīcijā. Pirmā lieta Mēs, protams, atbalstām iniciatīvu, kuras mērķis ir izveidot garantiju, kas balstās uz Eiropas budžetu. Šeit mēs runājam par fondu, bet tas nav fonds, tā ir garantija, kas balstās Eiropas Savienības budžetā un kas tiks paredzēta dažādi, dažādiem ilgtermiņa investīciju projektiem. Vēlos atgādināt, ka jā, varbūt esam pārsteigti, redzot, ka dalība valsts tagad atbalsta instruments, kurus ļoti sparīgi viņas noraidīja līdz šim, jo īpaši, kas attiecas uz Connecting Europe Facility, bet, nu, labāk, lai ir vēlāka um, šī vienošanās nekā nav no vienošanās vispār. Tad mēs arī atbalstām uh, gan operacionālo, gan politisko uh, šo mērķu, par to mums te ir vairāk komentāru, kā teica Inese. Runājot par šo garantiju, uh, kā tas ir komisijas priekšlikumā, izveidot garantiju fondu, lai šai fondā arī pamazām būtu izteiktas arī šīs vajadzības un prasības. Tāpat arī šo, mēs, nesam, mēs nevaram atbalstīt to, lai CEF un apvērsnes 2020 barot šo fondu, jo šie ir abi finanšu instrumenti, kas tika izveidot, lai atbalstītu ilgtermiņa investīcijas infrastruktūras projektos. Līdz ar to mēs redzam, ka šeit ir zināms konsekvences trūkums. Un tad arī ir otrais pīlārs, kas ir tomēr pētniecība. Ines jau arī to norādīja. Tātad šie fondi ļoti efektīvi, tie ir operacionāli, tie jau darbojas, par to esam ļoti gāri un daudz runājuši. Um, starp, nu, starp institūcijām, un galvenokārt tas neatiecas uz vienu to pašu projektu, vienu to pašu projektu veidiem. Ir valsts projekti, kur ir nepieciešams su, subsīdijas un nevis garantijas, un šādos apstākļos tad Junkera garantijas mehānisms īsti nedara. Līdz ar to mēs nevaram izmantot vienu fondu, lai izmantotu to kādā citā garantijā, kuras mērķis ir pavisam cits, jo tādējādi mēs vienkārši iztamborēsim uh, visu šīs politikas, izārdīsim, pareizāk sakot, tās. Ja tad uh, tagad uz galda tiek celt ir četru gadu garantijas, bet, nu, budžeta procedūra, jūs zinat, kā tas notiek, budžeta procedūra notiek katru gadu, pie tās strādā gan parlaments, gan padome. Šai sakarā vēlos izteikt arī kādu komentāru kolēģiem, kolēģi, kuri arī tagad uh, domā par saviem grozījumiem ļoti svarīgi, lai grozījumi arī saskanētu ar budžetu. Garantija fonds pēc būtības attiec budžeta 1A sadaļā. Tātad tie, kuri īsti nezin, kādas ir budžeta procedūras, budžetā ir vairākas sadaļas. Nav iespējams pārņemt nav no vienas sadaļas un ielikt citā sadaļā, ja vien mainās uh, daudzgad finanšu schēma, bet, nu, tur ir atkal ļoti gar, gar sarežģīta procedūra. Tātad mēs nevaram paņemt naudu no dažiem fondiem, kas ir 1B vai kādā citā sadaļā, paņemt naudu no, piemēram, ārpolitikas, lai iekļautu viens A sadaļā. Es to saku, jo tādējādi tehniski vienkārši atgrozījumi netiks pieņemti. Līdz ar to vajadzētu izstrādāt tāds grozījums, kas būtu tehniski pieņemami. Referenti, itra referenti un arī, un tas ir ļoti svarīgi, budžeta un ekonu komitejas referenti piedāvāja svītrot 18 un 19 pantus, kuru mērķis bija tātad ņemt naudu no CEF un no apvārsnes 2020. Mēs esam piedāvājuši aizstāt šos pāntus ar uh, budžetā neparedzētajiem piešķīrumiem. Tātad jūs zinat, ka ir sadaļas un tad arī ir šie nepiešķirtie līdzekļi, un, uh, kuriem tātad nav paredzēts konkrēts mērķis, un tad tiem tos vajadzētu izmantot, lai iekļaut garantiju fondā. Izmantot šo naudu, lai uh, īstenot šo fondu, šai garantijai ir jābūt. Uh, tēm ir jābūt arī pamatam. Lūk, tādas ir uh, mūsu nostājas pēc būtības 18, 19 panti, 5.2 arī ir aktuāls pants, un tur arī, ja vienes par to runā, mēs vēlamies uzsvērt arī šo pārvaldību, lai infrastruktūra projekti būtu arī atbalsts atbilstīgi vadlīnijām TNT, lai būtu atbilstīgi Eiropas pienotām vērtībām, lai uh, tie vienkārši nebūtu tādi banku projekti. Par pārējo, lai neatkārtotu to, kas jau izskanēja, mēs noteikti paudīsim arī savus komentārus par pārvaldību. Šis mehānisms ir be um, Eiropas investīcija bankā. Uh, nenodrošināt šo sadarbspēju, tad mēs arī gribētu, lai šajā banku mehānismā būtu arī politiskās pārvaldības elementi, lai tas atbilstu tam, ko uzsvēra Eiro parlamentārieši. Mēs uzskatām, ka tas ir Eiropas interesēs, lai būtu Eiropas pievienotā vērtība. Un tā kā tā ir arī fonda filozofija, ir zinām riska daļa, ko sēdz garantija. Līdz šim tātad tas netika atbalstīts. Bet noslēgumā vēlos teikt, ka, manuprāt, parlamentam tagad ir ļoti spēcīga pozīcija par to, kā izmantot un barot šo fondu, bet, nu, tās būs ļoti sarežģīta cīņa. Mēs būsim pret gan komisiju, gan padomu šajā jautājumā. Nu, jūs zināt, kā. Ka tas, šis priekšlikums nāk no priekšsētāja Junkera, viņš grib, lai lietas iet uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Uh, Tas arī paskaidro to tādēļ, kādēļ arī mēs ļoti steidzīgi strādājam pie šī dosie, pie šī teksta, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Tātad ir šis politiskais aspekts, kas ir visai aktuāls, bet ir arī tehniskie aspekti, kurus nevajadzētu zaudēt ceļā, un tam ir, tiem būs arī politiska ietekme. Tad, nu, es domāju, ka tiešām ir interesi, lai Eiropas parlaments tiešām būtu vienot savā nostājā, jo politiskā cīņa, kas, nu, nebūs vienkārši, un ja arī te mēs šķelsimies, tad uh, tas nodarīs kaitējumu mūsu politikām, kādus izstrādājuši esam visi kopā iepriekšējo gadu laikā. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Ja... Paldies. Paldies. Tagad Markusam Pīteram vārds. Nu, tagad runājot par iespēju panākt kompromisu, protams, ka varbūt atšķirīgi viedokļi, bet es gribētos pateikties uh, referentiem par pirmo spērto soli, lai izglābtu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Mums nevajadzētu šeit uh, iejaukties ar kritēriju noteikšanu eh, vai sajaukt kaut ko ar Junker plāna kritērijiem. Eh, ja mēs runājam par 18. un 19. pantu un jauniem finansēšanas avotiem un finanšu instrumentiem, un programmās 1A un maržām, elastības instrumentiem un tā tālāk. Mēs tiek runāts arī par uh, daudzgad finanšu plānu pārskatīšanu 2016. gadā, kā arī par uh, pārpalikumiem, neiztērētiem līdzekļiem un to uh, pārstruktūrēšanu vai pārnesi, taču tas uh, nebūs pietiekami, lai varētu noteikt kaut kādas garantijas, un tieši Tāpēc mums ir jākritizē komisija, mēs saņemam vairāk kā piecas sēpastus katru dienu no komisāra, kur tiek norādīts, ka, protams, ir kaut kādas lietas, kas nedarbosies. Es varu saprast dažas lietas, un, protams, ka ir investīcijas, kas tiek rēķinātas gadiem uz priekšu. Un kas, manuprāt, ir svarīgi man liekas, ka pat, eh, pat komisija nav pārliecināta, ka 18. Eh, un 19. panta svītrošana ir nepieciešama, bet parlamenta nostāja ir skaidra. Un ja komisija uzskata, ka parlamenta pieeja nedarbosies, tādā gadījumā mēs gribētu, lai eh, komisija iezīmē kaut kādu alternatīvu pieeju. Mēs jau nevaram uh, pārakstīt tiesību aktu. Tas nav mūsu darbs, bet mēs varam lūgt komisiju to darīt uh, mūsu vārdā. Un ja mums šķiet, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds um, instrumentārijs, es jau minēju viens B, piemēram, um, kāpēc nē, uh, mēs varam lūgt uh, padom, komisijai padomāt. Un budžeta eh, komisija, protams, arī ir iesniegus kaut kādus grozījumus un tā tālāk. Un mēs jau no paša sākuma esam atbalstījuši Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējumu un kāpēc mēs nevaram uh, ar savām idejām eh, nākt pie komisijas un lūgt viņiem kaut ko izstrādāt. Es atbalstu pieeju, eh, ko izklāstīja referenta Jēl Senders eh, kundze un Rikē kungs, bet es gribētu, lai eh, šajā apspriež procesā tikt ienestas vēl arī citas idejas. Un transporta komitejai mums ir pienākums darīt kaut ko vairāk, jo CEP un pieteikumu vai dalība konkursos, projektu pieteikumi um, nesakos īpaši no kohēzijas valstīm, nē. Tā kā mums vajadzētu padomāt, kā virzīties uz priekšu. Es domāju, ka tas ir jādara, lai varētu identificēt kaut kādas jaunas idejas, un EPP to noteikti darīs. Un pēdējais punkts attiecībā uh, runāt par kritērijiem. Es nedomāju, ka ir uh, Junkera plānu mēs varam vienkārši pārlādēt un pārnest. Uh, tādā gadījumā tas būs uh, e, mīris plāns. Mums ir jāizvēl kaut kādas, jāņem vērā kaut kādas desmit kritērijus, bet eh, mums nevajadzētu pārāk detalizēt noteikt eh, not, nosacījums, jo citādi mēs sapīsimies eh, procesā un Eiropas investīcija bankai šeit būtu jāuzņemas izšķirošā loma, jo vairāk mēs varam saglabāt CEP, jo mazāk mums būs jāņemas ar detalizētu kritēriju noteikšanu tieši to parlaments centīsies eh, panākt. Paldies, un tālāk Džekija Fostere. Paldies. No Zīla kungs, man ir arī komentāri izlasījuši viņu sacīto. Latvian language? Latviešu valodā. Vai latviešu valodā jautā priekšsēdētājs? Jā, latviešu. Lūdzu, varat izlasīt latviski. Uh, Nē, pasties, kungs tomēr lasīs angliski. Tātad, vispirms, arī tātad tam ir jau tikai pagaids uh, šīm nu, tas līdzeklim un arī FC tikai pagaid risinājums, lai varētu risināt negatīvos investīcijas ciklu Eiropas Savienībā, taču esam arī sadraukt par to, ka FC priekšlikums arī sniedz tātad šo um, permanento uh, ilgspējīgo uh, ciklu, lai tas tā tad arī nodrošinātu ekonomiski dzīvot spējīgu transporta infrastruktūru arī augstās dzimzuzgas saiti, cevišķi industrija centros un lielās daļās arī ar parobežu savienojumiem CFTT politikas mērķi ir atbalstīt arī ne arī mm, tādus projektus, kuriem nav liels pēļņas uh, Um, mērķi. Un tādējādi ir mazliet jābūt referenta priekšsakums uh, šai sākarā. Ja šī saikne netiktu nodrošināta, tādā gadījumā FC arī grūzītu Eiropas centību politikas galvenās idejas un būtu pretrunā ar Eiropas kohēzijas solidaritāti, visbeidzot, kas attiec uz finansējumu, lai arī vispirms tas liktos labs risinājums, ja mēs vispār nepieskaramies apārsni 2020 un CEF. Uh, fondējam, lai varētu finansēt, eh, finansēt FT, FC garantijas zilskungam, tomēr ir arī iebildu par alternatīviem priekšlikumiem finansēt FC no ikgadējiem resursu piešķīrumiem Eiropas Savienības budžetā. Tas varētu arī lieki politizēt lēmumu pieņemšanu un budžeta fonda piešķīrums padarīt neparedzams. Zilskungs nevar arī pieņemt finansējumu uh, no 1A sadaļasēm daudzgad finanšu schēmā, kā arī ņemt naudu no šī performance reserve un no 1B lauksaimniecības un struktūra fondiem. Tādi ir viņa komentāri. Ja referentiem, līdz referentiem ir nepieciešama kāda precizējuma, jūs noteikti varat arī tieši sazināties ar Robertu. Paldies, paldies referentiem. Gezina Maisna. Paldies, Maisnes kundze tālāk. Jā, paldies. Man nekas daudz nav ko piebilst pie, pie referenta teiktā, jo mēs jau ļoti labi zinām, kas šeit notiek attiecībā uz finansējumu. Bet skaidrs, ka mums lielākās grūtības ir tās, ka ir jāzina, no kurienes ir nāks nauda. Un uh, runa par to, ka tā būtu jānāk no Eiropas infrastruktūras uh, savienošanas instrumenta, un mēs to nemaz negribētu. Un kā Pīperkungs atzīmēja, tad nevajadzētu noteikt pārāk stingrus uh, vai detalizētus kritērijus. Uh, nu, galvenais ir tas, no kurienes nāks līdzekļi. Un pilnīgi atbilstoši abi referenti atzīmēja ka mums nevajadzētu saglabāt 18 un 19 pantu un ka naudu vajadzētu to atrast finansējumu avotus. Bet galvenais, lai mēs piešķirt paredzētu līdzekļus projektiem, kas palielinātu nodarbinātību Eiropā. Vispār Junker plāna ideja ir laba, protams, ir jāinvestē, bet jautājums, kā mēs to daram, vai tad mēs šos te līdzekļus, par kuriem mēs tik ļoti esam cīnījušies un uh, strīdējušies, vienkārši tos uh, atdodam kaut kur citur. Tā kā Mm, mums ir jāatrod pareizā stratēģija, kā pārliecināt dalību valstis, e, ņemot vērā, cenšoties pārliecināt viņus, ka viņu neiztērētā nauda tiks novirzīta liederīgām Eiropas iniciatīvām. Un tad ir jautājums par to, kā un ko mēs darīsim šogad, vai mums ir kaut kādi konkrēti priekšlikumi Mm, vai mēs, piemēram, izmantosim apārsni 20, 20, tā kā es, protams, nezinu, vai referentiem ir atbilde, bet es nedomāju, ka tas, es domāju, ka tieši tas mums rada vislielākās bažas. Arvoisa <clears throat> puheenjohtaja, hyvät esittelijät. Priekšstādātāji ko tā tie referente. Pirmkārt, gribu pateikties par komandas darbu, kas parāda, ka komiteja ir gatava cīnīties par kopēju finansējumu. Vēlos nākt klajā ar virkni revolucionārām idejām, Tas noteikti būs tāds mans pienesums šai kopējai cīņai. Somijā es Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē cīnīties par līdzekļiem. Un es gribētu, lai mēs tiešām tad kopīgiem spēkiem labi pārdomātu. Vai mums ir visi tie vajadzīgie līdzekļi mūsu rīku rokās, lai cīnītos par naudu? Vai varēsim šos labos mērķus arī sasniegt, tā kā referenti tos šeit arī noteikuši, izklāstījuši? ja domājam par infrastruktūru, kas pieejam šobrīd. un budžeta mērķi un finansējums, ko vēlamies izmantot transportā. Vai varam piedāvāt komisijai kaut ko jaunu? Nu, kā panākt to, ka investors tas viss interesē? Transporta sektorā tas ir ļoti būtiski. Nereti tad, ja pietrūks līdzekļu, tad ir jābūt krietni tādam gudrākam, viltīgākam, jo, nu, nekas jau politikā nenotiek uz tīras mīlestības pamatiem vien. Nevaram pārtikt no svaiga gaisa un mīlestības. Šis priekšlikums runā par savienojumiem starp transportām, telekomunikācijām un enerģijas jomu. Vai mēs varētu veicināt šo domu? tad viedu transportu, transporta plānošanu, multimodālu transporta jomu, tā lai ņemtu vērā sabiedrības viss iespējamās vajadzības, un tas viss tiks integrēts šajā priekšlikumā, labāk aprakstot to, kā varēsim izmantot pašreizējo finansējumu, kā to varēsim viedāk izmantot, izmantot tā, lai tas būtu pieejams Eiropas transporta sistēmai. Kā mēs varam demonstrēt, ka neviens dzelzceļa savienojums, neviena lidosta, neviena osta netiek celta tikai tāpat viena celšanas pēc? Nē, visam ir jābūt liederīgam, visam ir jābūt ar mērķi, ar atbalstā funkciju, kas tad kopumā veido šādu savienotu Eiropu, kur ir plašs telekomunikācija tīkls, kur ir enerģijas tīkls un transporta tīkls kādas jaunas un tādas novatoriskas aspektus varam šeit ies, iesaistīt, kā piesaistīt investorus šim sektoram, kā palīdzēt viņiem. Urbanizācija, pilsētvidas, sastrēguma, tas viss prasa radošu pieeju. Sabiedriskais transports, uz klientiem orientēta pieeja. Jūs taču zinat, kāds ir šis sektors kopumā. Ja mēs par šīm lietām varētu runāt, nu tad tādā gadījumā mēs varētu krietni labāk aizstāvēt to finansējumu modeli, kas, lūk, CEF ietvaros parādās, jeb Connecting Europe Financial Instrument ietvaros parādās. Pie mazāk finansējuma daudzumu mums jārīkojas tā ļoti aktīvi, mums ir vajadzīgs arī tāds atkāpšanās plāns Ja es domāju, ka tas varētu tomēr nest līdz arī daudzas problēmas, tas nebūs tik vienkārši. Danke sehr, Karima Deli. Karima Deli. Monsieur le Président. Paldies priekšsēdētāji, paldies līdz referentiem. Pirmais jautājums, kādas, kāds mums ir jāuzdod šai komitejā, šajā Eiropas parlamentā, tad, kad mēs runājam par Junkera plānu, jautājums ir vienkāršs. Kurš izvēlēsies uh, projekts, kuriem tiks piešķirts finansējums? Tad EFSI mēs zinām, ka ir uzraudzības padome, kur ir iemaksātāji vai tad. tad uh, investīcija banka komisija un tam līdzīgi, kas arī noteikti strateģiskās prioritātes, vadlīnijas. Tad es tā ļoti mierīgi mēģināšu jums, kolēģi, to pateikt, kā Eiropas parlaments arī ir budžeta institūcija, Eiropas parlaments arī netieši sniedz savu ieguldījumu, un Eiropas parlamentam ir absolūta leģitimitāte arī piedalīties šajā strateģiskajā projektu atlases komitejā. Atgādinu, kā visas pašvaldības, ja pareizāk sakot, neviena pašvaldība nepiedalījās šajā visā mehānismā, un tad ir tāds iespējas, kā Eiropas vēstījums ir no augšas uz leju, bet mēs vēlamies, lai Eiropa tiktu pārstāvēta arī teritorijās, reģionos, un lai notiktu tātad šīs process no apakšas uz augšu. Tā ir pirmā lieta. Uh, Mēs ekoloģiski vēlamies jāiesūtīt daudz jaunus papildinājumus, grozījumus, Tātad, kad mēs runājam, piemēram, par piekto pāntu, mēs ļoti skaidri vēlamies minēt galvenos kritērijus, priekšnoteikumus, kas ir jāievēro, lai saņemtu līdzfinansējumu transporta jomā. Tieši tāpat, kā tas bija arī MIE, vai arī tad, kad bija ten, runa ir par TNT, kur ir runa par pārobežu projektiem, kā samazinām ārējās izmaksas, kā samazinām CO2 emisijas, vai vienkārši kā respektēt esošās vides normas Eiropas Savienībā. Savienībā. Papildus tam mēs iesniegsim grozījumus, lai arī uzsvērtu sinerģijas starp transportiem, telekomunikāciju un enerģijas tīkliem, kā tas ir minēts regulā, un lai arī izveidot horizontālo projektu līdzfinansējumu. Tāpat kā tas tātad attiecas uz dzelzceļa infrastruktūru signalizāciju, uh, vai arī, kas attiecas uz šīm intelektiskajām transporta sistēmām, informācijas sistēmām, kas attiec tieši uz ūdens transportu. Lai varētu arī prioritizēt eh, trokšņu projektus, mēs piedāvāsim arī līdzfinansēt kā prioritārus eh, reģionālos pārobežu dzelzceļu projektus, kas ļoti iztrūkst šie projekti ir pilnībā iznīcināti, aizmirsti, gan kas attiec uz infrastruktūru, gan kas arī attiec uz velosipēdistu celiņu tīklu. Tad arī mēs uh, varam uh, atbalstīt svītrot minēto šo pantu, kāds tiek piedāvāts arī ziņojumā, un tad arī grozījums izniegsim pār budžetu projektu pirmo punktu un par 15. gada budžeta projektu. Paldies! Dankeschön, Rosa D'Amato. Paldies, Rosa D'Amato. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam ļoti apmierināti par kopīgajām pozīcijām, par kurām panākta vienošanos. Tas, ka tiek svītrots 18. un 19. panti, komisijas priekšlikums finansēt ļoti svarīgu EFSI garantijas daļu, izmantojot apārsni 2020 un CEF, mūs nepārliecina tā tiesībā tās nodar kaitējumu nozarām, kur infrastruktūras ļoti problemātiski piesaista privāto kapitālu. 8 miljārdi, kas ir paredzēti EFSI, nu tiem 3,3 nāks no CEP un 2,7 miljardi tiks paredzēti transporta jomai. Tālēļ uzsvērt vienu lietu. CFRS resursi, kas tiks paredzēts kā granti, kā subsīdijas, kas tiks līdzfinansēti kopā ar eh, dalību valstīm, uh, transporta projektiem, kurus ļoti grūti finansēt no privātajiem aizdevumiem apmēram 2020, kā tas ir paredzēts regulējumsī. Liela daļa no 2,7 miljardiem tiks tērēti dzelzceļu, ceļu, infrastruktūru projektiem Taču tās nav vēl nekas, ņemot vērā lielās investīcijas tehnoloģiju jomā, līdz ar to šiem projektiem būs grūti piesaistīt privāto kapitālu. Ņemot vērā šo uh, īpatsvaru no 1 līdz 15, tad ir arī vēl viena lieta, kādu vēlamies apspriest ar referentiem. Arī, ja Tātad šo finansējumu no 1A sadaļa izaugsmē nodarbinātībai, jo īpaši vai nepieciešams izmantot šos fondus taupības pro, procesā, kādā esam pašlaik. Tālāk pāra budžeta igadējo pārdali pieņemot to, ka FC e kļūst tiešām pār resursu, lai cīnītos pret nodarbinātību, lai arī risinātu šo krīzi, lai šīs tiešām būtu papildus fonds ar pievienotā vērtību, tad uh, vai šī gadējā pārdale patiesībā nebremzēs uh, visu šo procesu vai nevainās to. Cerams, ka arī pie šiem punktiem mēs varēsim sadarboties ar Renāti Palis. Zunächst ist Christine Revaud-Dallon. Kristīna Zevaldēla. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī abiem referentiem par ieguldīto darbu, kur izvēlējās ļoti konstruktīvu koleģiālu pieeju, lai nebūtu tikai tāda sektoriālā pieeja, kur katru komiteju aizstāv savu kvadrātmetru Ziņojums norāda, ja Eiropas parlaments būs vienots, ja komisija vēlas saglabāt kopienas intereses, tad tiešām mēs varam um, izmainīt situāciju. Komis, Tran komiteja piedāvā pārorientēt komisijas tekstu, kas iet pareizā virzienā transporta jomā, integrējot tādus nosacījumus, kur ir atsāca RMI un TNT regulu. Uh, Runājot tieši par FC prioritātēm. TNT projektu attīstība, kurā ir Eiropas vērtība, šīs, šie projekti ir jāiekļo FC garantijas priori, prioritātēs. 41 šeit uh, regula, kas ļauj arī dalībvalstīm izslēgt FC līdzfinansējumu no deficīta aprēķina, ir tiešām ļoti liels progress. Tas ir inovatīvs priekšlikums, lai varētu atjaunināt uh, valsts finansējumu investīcijas Eiropā. Tad ekon budžeta komiteja sadēs kopīgu ziņojumu arī par FC pārvaldību un īstenošanu. Tas sniedz tiešām ievērojumu uzlabojumu komisijas tekstā par pārvaldību, sniedzot iespēju deputātiem arī pie, sesiju ekspertu komitejā izvēlotos arī izpildirektoru, piedaloties arī investīcija bankas un komisijas nolīguma. Um, parakstīšanā, kas eh, tādējādi arī pārstāvēs pilsoņus. Tālāk arī par projektu izvēli, iekļaujot arī šo papildināšanas principu parlamenta iesaistē arī uzlabo esi pievienoto vērtību, nodrošināt to, ka fonds finansēs riska, riskantākus projektus, tam būs Eiropas vienotā vērtība, ko citkārt EIB nebūtu finansējis. Paldies! Jetzt ist Wim van der Kamp dran. Vins van der Kamps, priekšādātāji. Paldies! Visi atbalsta FC. Jo, protams, ka visi labprāt gribētu, lai viņiem būtu 315 miljārdi eiro. Mm, nu, un tie tiktu tad, lūk, iekļauti es ekonomikā, <laughs> bet nu būsim godīgi. Lasīju divu referentu ziņojumu un ir pilnīgi skaidrs, ka šīs praktiskā de, praktiskās detaļas FC un finansē, un fin, tas, no kurienes nāks finansējums, ir visai, visai um, grūti atspoguļams pozitīvā gaismā. Drīzāk tas redz, ka milzu galvas sāpes. Man ļoti interesē šis ziņojums, ir īpaši ievads Tieši ievadā pašā sākumā līdz referente nāk lejā ar visai būtiskiem politiskiem punktiem par to, ko viņi vēlas sasniegt. Un arī par to, kāds tad ieguldījums no mūsu, kā no transporta un turismu komitejas. Te piekrītu viņu komentāriem. Mēs tiešām vēlam jums visu to labāko un veiksmu sarunās, bet viegli tas nebūs. Cik esmu dzirdējis, nu te no tā, ko dzirdējam šeit un parlamenta kuluāros, uh, nu, daudz tiek runāts par to, kas būs iespējams, kas nebūs iespējams priekšādātājiem. Mēs šeit transporta komitejā esam visiem neapmierināti ar to, kā FC tiks finansēts. Un par šo ierosinājumu svītro 19. un 20. pāntu, jebkurā saprātīgā parlamentā, tomēr tādā gadījumā ir jāpiedāvā alternatīva. Un mans kolēģis Mārtins jau ir izstrādājis ierosinājumus par to, ka, lūk, uh, vajadzētu nu, kaut kādu tādu, tā, tādu veselu kopumu ar finansējumu alternatīvām, bet nu, varu mm, tautas partijas vārdā jums uzreiz teikt, ka mēs atbalstām to, ka finansējuma bāze tiek paplašināta. Mani kolēģi šobrīd domā par to, kā to panākt. Domāju, ka visai neticam, ka apvārsnes 2020 un CEF ir tie, kam tagad būtu jāupurējas un jādod kaut kāda līdzekļa. Bet kas tad notiek ar vispārējo budžetu un kohēzijas budžetu? Tie uz savukārt nedrīkst izmantot. Es domāju, ka būtu labi, ja Eiropas komisija saprastu, ka tas būs tas izšķirīgākais punkts ir Eiropas parlamentam, respektīvi tas, ka šis, šī finansējuma bāze tiek paplašināta. Un vēl viena lieta, es domāju, ka jau Sanders to ļoti labi pateica, mēs uh, attiecībā uz TNT un FC, mēs aprakstām projektus ļoti skaidrā veidā. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs skaidru un gaišu pasakām, ka Eiropas parlaments vēlas tomēr zināmu ietekmi pār EIB. Es nezinu, kā tas varētu notikt, vai caur projektu līniju, vai caur valdi, vai kaut kā tā, bet mums ir vajadzīga kaut kāda teikšana par šiem projektiem. Būtu pilnīgi nepieļaujami, ka CEF nauda nu, piemēram, tiktu piešķirta kaut kādai interneta industrijai tikai un vienīgi. Nu, tas tik tāds piemērs, protams. Nu, es zinu, ka mēs un jūs priekšādātāji domājam eh, vienādi šai ziņā. Mēs tiešām domājam, ka joprojām tomēr ir vēl kaut kāda veida arī eh, citiem infrastruktūras projektiem šeit vieta, iekšzemes ūdens ceļu un tā tālāk. Un viņiem jāpiešķir konkrēta vieta šajā FC kontekstā. Uh, ir jau labi te runāt par investīcijām, datoriem, viss tagad būs datorizētas sistēmas, automizētas sistēmas, nezinu kas. Bet mums nu, šeit Eiropas parlamentā, ja runājam par šo modālo pārvirzi, tad mums ir jāspēj atcerēties, ka arī tradicionālās infrastruktūras, kā dzelzceļi un iekšzemes ūdensceļi ir ļoti svarīgi. Un tāpēc mums varbūt ir vajadzīgs tāds plašāks finansējuma mehānisms. Mums ir vajadzīga lielāka ietekme pār EIB projektu atlasi, un mums ir nepieciešams uzmanīgi pievērst arī klasiskiem standarta infrastruktūras infrastruktūru eh, projektiem. Paldies, Ertugkungs, paldies! Paldies arī referentiem, kas līdzdarbojās šai darbā. Daudz kas tika teikts, eh, kam es arī piekrītu. Bet, nu, vienā, vienā, vienā lietā tomēr gribu eh, tādu uzsvaru vēl likt no kolēģis Karima Dellī dzirdēju par to runājam. Respektīvi lieta, ko mums darīt ar projektu atlasi? Pīpērkungs un citi teica, kas nedrīkst būt, respektīvi, un tam es pilnīgi piekrītu, un jo nedrīkst būt tā, ka Eiropas līmenī šādā veidā kaut ko finansējam, bet teikšanas mums nav. Jo, ja mēs kaut kādā piedalāmies šādā finansējuma piešķiršanā, tad tādā gadījumā vismaz eh, šeit parlamentā vajadzētu par to spriest. Ir vajadzīgs tad lēmums. Kādi projekti tiek atlasīti uz kādu kriteriju pamata? Nu, tas, protams, nav tāds vienkāršs punkts, īpaši, ja skatāmies no padomas perspektīvas. Varbūt varam to kaut kādā veidā apiet, rīkojoties pietiekami strauji un no paša sākuma nosakot šeit skaidrs kriterijs. Mums jau nav šeit divritens jāizdomā no, gal, no, no jauna. Nu, jau divus gadus mēs par, mm, runājam par to, kā tad izmantot šo Connecting Europe instrumentu, jeb CEF un kāda tad būtu pamatnostādnes Transeiropas transporta tīkliem, jeb TNT, mēs gadu gaitā esam noteikuši ļoti skaidrus kriterijus, kas pilnīgi noteikti var tikt piemērot arī nākotnē un kas attiecīgi varētu tikt attiecināt arī FC. Mums nevajag no jauna visu izgudrot, nē, darbs ir jau padarīts faktiski. Par valdi runājot. Arī par to mums šeit komiteja jārunā. Jāskatās, kā mūsu intereses var tikt tajā atspogaļots. Un pēdējais, ko vēl gribēju teikt. Man jāsaka, visai avantūristiski ir tas, ka Eiropas komisija, drīzāk gan vairāk padoma pat, vispār negrasās uh, līdzdarboties šī finansējuma jomā no otras puses. Uh, ar eh, mierīgu prātu, un to ministri iepriekšējā tikšanās laikā jau arī šķiet izlēma. Viņa ātri vien par šo Junker plānu nobalsoja, bet neviens, vismaz es vismaz nedzirdēju, ka kāds to būtu darījis, neviens no valdību vadītājiem pat neuzdeva jautājumu, no kurienes, ka šī nauda vispār nāks. Vai tad tā, vai tad šie līdzekļi neko nav vajadzīgi šais citās jomās? Man tas šķiet viņiem ir tā kā viena alga. Tā viņš šķiet, ka viņi grib ātri vien šos dokumentus vienkārši no saviem galdiem dabūt prom. Bet tas ir jautājums, kas ir jāuzdod, jāuzdod par šo satirisko, kā, kā tad var būt tā, ka līdzekļus mēs eh, šīm nākotnes infrastruktūras projektiem izstrādē un tā tālāk atņemam. Vienlaikus dalībvalstis vispār par to nemaz neko nesaka. Un tāpēc es domāju, ka mums ir skaidri un gaiši jāsaka, nevar būt tā, ka dalība valstis tagad, nu, būs šie te labumu saņēmēji un tā tālāk, jo, protams, nu, ja Junker plāns izdosies, un nu, tad ieguvējs būs dalība valstis. Un tad varbūt būtu, nu, pats minimālais prasīt to, lai viņi tad arī domā par to, no kurienes tad līdzekļi nāk. Paldies. Jā. Lielas paldies, Verners Kūns. Jā, danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu mēs eh, šeit esam visi viensprāts par to, ka līdzekļi eh, transporta eh, infrastruktūrai ir jāsaglabā no šī budžeta 18. 19. punkts. Taču es gribētu izteikt vienu priekšlikumu attiecībā uz CEF un transporta koridoriem. Neizdalīt no šejienes nekādus uh, lielos uh, projektus. Jo uh, tikai tā mēs varam realizēt CEF un, piemēram, paskatāmies lielus uh, transporta projektus Eiropas ziemeļos un uh, dienvidos un iespējas, piemēram, iegūt kaut kādus līdzekļus no transporta nodavām, no kurām varētu gūt labumu privātie investori. Nu, tā tas šeit eh, nedarbosies. Un līdz ar to, piemēram, ja mēs runājam par tuneļu izbūvi un tam līdzīgi un uh, projektu obligācijām un uh, tam līdzīgiem finansēšanas avotiem. Un uh, transporta koridoriem, piemēram, no Čenavas uz Rotterdamu un tālāk ir visādi tuneļi, uh, Un ir svarīgi, eh, ja tie ir maksas tūneļi, tad, protams, lietā, lietotāji par tiem maksā. Um, tālāk eh, savienojošie koridori ar Skandināvijas valstīm. Eh, nu, tieši to arī mums vajadzētu redzēt cefi ietvaros. Vai arī Eiropas transporta projekti nākotnē, piemēram. Ja mēs izmantojam līdzekļus šeit un veicam pārobežu kontekstā būtīskus projektus, kurus, par kuriem nemaksā lietotājs, un arī attiecībā uz apārsni 2020. Paldies! Vēlējos jums atgādināt, ka runājot par lieliem investīciju apjomiem, kas nāk no Uh, dalībvalstu puses, lai uh, pārvarētu uh, bezdarba problēmas. Un mēs zinām, ka ir dalībvalsts, kurās ir pat līdz 50% jauniešu bezdarba un nav nekādu perspektīvu. Un tieši tādēļ arī ir izdarīts šis spiediens, lai tiktu izveidots Eiropas investīciju plā, fonds, lai cīnītos pret bezdarbu. Un nekur nebija runāts par to, ka projektiem ir jābūt tādiem, kas eh, varētu nodrošināt eh, daudz jaunu darba vietu. Un, eh, piemēram, ir kaut kādas, iedomājieties, kaut kādu tuneļu rakšanas iekārtu, ko var izmantot tuneļu rakšanai, tad, protams, jūs tur neradāt daudz darbietas, bet uh, Ja jūs kaut ko renovējat vai atjaunojat, tad var darīt eh, jauns darbvietas, tā kā jebkurš eh, solis eh, šajā virzienā. Un ja dalībvalsts kaut ko apņemas darīt, tad tam tas arī ir jāatbalsta. Nevar pateikt, ka mēs nemaksāsim ne centa, un tas uz mums neatiecas. Mums ir ļoti eh, piesa, pieticīgi panākumi bijuši līdz šim, un eh, divreiz esmu runājis ar Timermana kungu, un, ko, un esmu jautājis, kas tad īsti notiks, ja mēs saņemsim šos te 315 miljārdus Nu, ja mēs varēsim sastaistīt, piemēram, Vroclāvu, Eiropas kultūras galvaspilsētu ar attiecīgu dzelzceļu tīklu, bet eh, tas nenotika, tas tika atmests. Nu, nesaņēmu atbildi saviem jautājumiem arī otrais, tā kā, ja mēs nevarēsim. Uh, izveidot dzelzceļa pievadu 2016. gada kultūras galvaspilsētai, tad mēs nebūsim izpildījuši uh, identificētas vajadzības. Un viņš nevarēja atbildēt šo jautājumu. Un tieši tādēļ mēs kritizējam projektus un jāizlēm, ko tad mēs darīsim. Un transporta komitējai mums ir jādomā par eh, ar transportu saistītiem jautājumiem. Nu, protams, pastāv visādas alternatīvas iespējas. Mm, Bēgas kungs eh, sacīja, ka parlamenta budžetu var samazināt par vienu procentu, un tad, eh, nu, mēs tagad visu varēsim nofinansēt, un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments nebūs vajadzīgs. Un ja mēs paņemsim kaut ko no lauksaimniecības budžeta, mums būs tikpat daudz naudas, eh, toties eh, karaliskā ģimene vairs nesaņems tik daudz naudas kā līdz šim. Tā kā alternatīva ir daudz, un īstenībā nav jāaiztiek eh, CEF. Un svarīgi, lai komisija tam piekristu. Un, ja mums ir jāprasa, lai viņi nāk klajā ar priekšlikumiem. Un, eh, kā priekšsēdētājs, es gribētu teikt, ka mums šeit transporta komitejā faktiski visas politiskās eh, grupas ir vienas prāts, ka mēs nevaram atbalstīt šādu te eh, pieeju un ka nedrīkst līdzekļus no Eiropas savienošanas instrumenta uh, Mm, iz, tā tad atņemt komisijai tālāk došu vārdu. Angel, Angel, kā pareizi izrunāju jūsu vārdu? Priekšsādātāji, paldies. Kā tad izrunāt jūs uz vārdu? Pār visu izrunājiet, kā vien jums tīk droši. Nu tad, eņģeļi kungs, lūdzu jums vārds. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentam par to tempu, kādā viņam izdevās sagatavot ziņojumu. Gribu izteikt komentārus par piecām jomām, par budžetu, investīcijas vadlīnijām, investīciju komiteju, un tā kā esmu no DG Ekfin, tad arī par sabotāts un zauksmes paktu. Sākšu ar budžetu. Gribu labot tādu nelielu pārpratumu novērst pārstums. Šķiet, ka daži no jums saka, lūk, tas bija tāds viegls lēmums no dalībvalstu puses eh, samazināt līdzekļus apārsni 2020 un CEF, un ka viņi nevēlas dot savu ieguldījumu. Nē, tā nav taisnība. Var jums to skaidru, kā es teiktu, esmu veids sarunas padomē. Uh, bija ļoti grūti sarežģītas diskusijas ar dalību valstīm, viņiem bija tieši tādi paši vilcināšanās iemesli kā jums, bet nu beigu beigās tomēr tika panākt vienošanās, ka tas vienīgais labākais, ko varēja atrast, bija tas, ko komisija lika priekšā. Dalību valstis tāpat laikā, protams, iegūtais arī ļoti daudz savu līdzekļu atbalstīt investīciju plānu, viņš šos līdzekļus uh, nepiedāvā nu, sākotnēji līmeņi, bet investīcija platformā caur nacionālajām promocionālajām bankām pagājušu nedēļu. Tikai tikai piecas dal dalībvalstis ziņoja par savu informāciju, par dienu, nu, par nodomiem, un tad kopumā jau šie nodomi aptver 26 miljardus eiro. Tāpēc lūdzu nedomājiet, ka dalībvalsts nevēlas dot savu ieguldījumu. Tās ir gatavs dot savu ieguldījumu un dara šobrīd visu, ko var, lai gatavotu šos plānus. Tālāk par šo sarežģīto pusi, un es saprotu, ka tas ir ļoti delikāts jūs, punkts jūsu komitejai, šis samazinājums CEF jeb Connecting Europe instrumentā. Komisijai šis 18. 19. pānta svītrošanas priekšlikums no jūsu puses liekas ļoti um, tāds um, sarežģīts. Mums ir vajadzīga kaut kāda veida rezerve, un tāpēc komisijai nācās norādīt uz zināmām iespējām un kādas apropriācijas tā grasā samazināt. Tiek izmantot šī rezerve, Tieši tā kā jūs sakāt, mēs plānojam ņemt divus miljardus no rezerves, bet nevaram pilnībā paļauties tikai uz šiem rezerves līdzekļiem. Ir trīs iemesli, kāpēc esam nobažījušies par šo priekšlikumu no parlamenta puses. Pirmām kārtām, ja mēs neparedzēsim skaidru finansējumu no paša sākuma, tad īgada budžeta sarunas būs vēl haotiskākas nekā tas ir šobrīd. Nu, jūs uz to varētu teikt, ka no parlamenta skatu punktu raugoties, tas jā tāpat nav vienkārši, un tāpēc, nu, tas nav tas varbūt galvenais arguments, bet vēl ir divi citi iemesli. Otrs iemesls. Ir tāds, ka mums ir vajadzīga prognozējamība tajā, kā mēs šīs programmas pārvaldām. Ja šajās galvenajās tēriņa jomās valda neskaidrība gadu no gada, uh, par to, cik lielā mērā iespējams šeit mm, rēķināties ar zināmiem izdevumiem, taču šos izdevumus būs ļoti grūti plānot. Un ir virkne tāda joma, kur izdevumi tiek plānoti uz daudz gadu pamata, sākot ar pētniecības posmu un trešām kārtām, ņemot vērā vispārēju informāciju, kur jau 26 miljārdi eiro ir neap, neapsaktajos rēķinos, tad, ja mēs pievienojam tam visam garantiju par 16 miljārdiem eiro, mēs ko nebūs iespējams izskaidrot kredītreitinga aģentūrām, e, kur viņi nesapratīs, no kurienes tad nāk šis finansējums, tad tādā gadījumā kredītreitings ES faktiski tiks pakļauts būtiskam riskam. Es zinu, ka daudzi šeit domā par EIB kredītreitingu un šo 3A e, reitingu, bet nu šai kontekstā es gribētu tomēr parlamentu deputātiem no sirds dot padomu nepievērsties tikai EIB, ES kredītreitings jau ir uh, saņēmis samazinājumu no vienas no trijām lielākajām kredītreitinga aģentūrām, lielākajām centrālajām bankām jābūt ar 3A reitingu, lai viņas spētu darboties, bet vismaz divi no trijiem lielajiem kredītreitinga aģentūrām jau ES reitings ir samazinājuši. Tātad pietiek tikai ar vienu šādu samazinājumu, lai tam būtu negatīvas sekas uz ES tirgiem. Un es atbalstīšu tos, kas uzskata, ka mēs nevaram nu, šo finansējumu atstāt tukšu, ja parlamentam kaut kas nepatīk un tas kaut ko vēlas no šī finansējuma plāna izņemt, tad ir jāpiedāvā alternatīva. Bet nedrīkst atstāt te vienkārši tukšu vietu, jo tas, tas tādā gadījumā rodas būtisks risks. Kas attiec uz budžetu, gribu uzsvērt, ka neskatoties uz to, ka mēs ņemam apropriācijas no nu, ļoti svarīgas programmas, un tā, protams, ir ļoti svarīga arī mums kā komisija, mēs tomēr nedaram to ar no, nodomu darīt tāpēc kaut ko mazāk. Nē, gluži otrādi vēlamies darīt vēl vairāk šai skartajā jomā. Mēs ņemsim līdzekļus no grantiem, mēs ņemam līdzekļus no tām jomām, kur ir sviras efekts viens pret trīs ja mēs atstājam tos ar investīcijām, kur svīra ir 15, nu tad faktiski mēs varam garantēt, kā komisija varam jums apsolīt, ka, nu, faktiski rīcība transporta labā, transporta jomas priek, nu, vajadzībām būs vēl plašākas, lielāka. Otra joma - investīcija vadlīnijas, ja pamatnostādes mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis instruments būtu viegli lietojams, lai tas būtu elastīgs bieži esam redējuši tādus labus instrumentus, kurus faktiski beigās, nu, pilnībā iznīcina tie noteikumi, kas tiek viņiem pie, piemērot. Nu, piemēram, projektu obligācijas instruments, kas pēc savas eh, pamatdarbības principa visai vienkāršs. Bet šobrīd, eh, nu, tas nedarbojas. Var izstrādāt milzīgus projektus, lieliski, bet finansējums nebūs iespējams šobrīd, jo viens no prasībām, piemēram, tam, ka jābūt pārnacionālām. Mēs vēlamies izvairīties no līdzīga rakstura problēmām, vēlamies tādas investīciju vadlīnijas, kas būtu gan elastīgas, kas, nu, varētu būt kā tāds šveicis nāzis, kas var darboties visos virzienos, visos, visām, visām vajadzībām. Vēl, nevēlamies, lai te būtu kaut kāds geogrāfiskais pies, kaut kāds piesaistījums, nevēlamies. Vēlamies pilnīgu elastību. Tāpat laikā visi piekrītam, ka nedrīkst būt arī tā, ka te ir kaut kāds pārlieku liels risks Um, ņemot kādu vairāk kādu faktoru vai, piemēram, geogrāfisku teritoriju, un tam jābūt ļoti skaidri pateiktam šais investīcijas vadlīnijām, respektīvi tas ir arī komisijas nodoms. Trešā piezīme. Investīciju komiteja. Investīcija komiteja faktiski ir stūrakmeņš šajā priekšlikumā. Man jums jāatgādina, ka mēs šeit nespriežam par uh, kaut kādu jaunu struktūru fondu versiju vai kaut kādu milzīgu megaprogrammu. Nē, Junkera plāna mērķis nav multiplicēt valsts investīcijas. Nē, Junkera plāna mērķis ir izmantot pēc iespējas mazāk valsts līdzekļu, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk privātu investīciju um, finansējumam. Un tam ir pilnībā noteikti vajadzīga skaidrība, pārliecība, ka investīcijas tiek atlasītas no neatkarīgu tirgus ekspertu puses, bez jebkāda veida politizācijas procesa gaitā. Ja mēs uzsāksim šo procesu politizēt, tad mums varbūt pašiem tas visai labi patiks, un diskusijas noteikti būs ļoti interesants par to, kā to visu strukturēt. Bet viena lieta tādā gadījumā būs pilnīgi skaidra, respektīvi investoriem paliks bail, uh, un viņi domās par to, kāda tad ir šie politiskie principi, kas spēlē tur kaut kādu lomu. 80% no līdzekļiem tomēr būs no privātā sektora, un vienīgais veids, kā pārliecināties, ka šie līdzekļi patiešām tiek nodrošināti, ir pana, veikt tādu pamatīgu, eh, stabilu atlases sistēmu bez jebkādas politiskas iejaukšanās. Mēs nedomājam, ka parlamentam vajadzētu būt piesaistītam šai investīciju komitejas, dar, komitejas darbībai. Nedomājam arī, ka EIB būtu jābūt sasaistītam, sasaistītā ar šo e, darbību, nedz arī tas pats attiecas uz, tāpat tas neatiec arī uz komisiju un tā tālāk. Viņiem pašiem tehniskā veidā jāizsano šīs pamatnostādes, par ko mēs būsim pieņēmuši lēmumu, pamatoties visiem pamatprincipiem, tā kā to lems līdz lēmēji, līdz lēmēji iestādes. Ceturtā piezīme par šo mm, investīciju projektu kanālu, jo šķiet te arī kaut kāda tāda secinājuma tiek izdarīt, kas varbūt īsti neatbilst. Patiesībā tas rada tādu nelielu sajukumu. Šeit te, šim te kanālam nav nekādas saistības ar Junker plānu un ar FC kā tādu. Un tas nav tāpēc, ka mm, projekts lūk ir uzsākts un tas darbojas, ka tas tagad saņems finansējumu FC ietvaros vai. Uh, um, EIB nē. Tas ir vienkārši tāpēc, lai mums šeit būtu tāda veida pārskatāma saikne, saikne, vieta, vietne internetā, kur tiek iekļaut informācija par to, kādas ir šīs atbilstības uh, tur iegrosim virkni iniciatīvas, tur arī projekta izstrādātāji paši var ietvert informāciju, un tāpēc vēlamies vienkārši, lai visas investīciju iespējas šeit būtu pārskatāmas, redzams, bet tas attieksies arī uz investīciju iespējām, kas, piemēram, neseņem nekāda veida valsts finansējumu, ne centa mēs vēlamies radīt šādu ļoti novatorisku instrumentu pieeju, tāda, tas ir pilnīgs bezprecedenta visā pasaulē, Un tas būtu ļoti interesanti, piemēram, īpaši mazajām dalībvalstīm, tām, kurām dabiskā kārtā, piemēram, nav tik ļoti daudz investūru. Vācijai, Francijai, Itālijai, protams, visam organiski ir daudz investoru un tā tālāk, bet ja jūs esat kādā no Baltijas valstīm, vai, piemēram, Eiropas pašā dienvidu malā, tad situācija var būt daudz sarežģītāka. Investori var nemaz nesaņemt informāciju par iespējām investēt. Bet tagad šādā vietnē, interneta vietnē, visa šī informācija būs apkopota, nebūs te kaut kur jārokas un, un tā tālāk. Un nebūs arī jācīnās par iespēju iekļaut savu informāciju šai vietnē. Nē, visa informācija, kas kvalificēsies noteikumiem, tiks te iekļauta, parādīta eh, arī attiecībā uz visām pastāvošajām programmām. Un visbeidzot, stabilitātes un izaugsmas pakts. Redzējām, ka jūsu komiteja, tāpat kā daudz citas komitejas, nāk klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz to, kā tad rīkoties šai ziņā. Nu, te nu man Eh, jāsaka, man nāksies mazliet eh, šīs te liesmas pas noslāpēt. Eiropa, Eiropas komisija kā līguma sardze un aizgādne ir tā, kas atbildīga par stabilitātes un izaugsmas paktu, jo juridiskais pamats nepieļauj šo paktu grozīt. Tur ir attiecīgs, attiecīgi juridiskais pamats no, nozarē, rūpniecība un tā tālāk, bet visādi citādi tā tomēr ir padomas regula. Tā ir padomas regula, tāpēc, ka līgums tā ir izstrādāts. Nu, te nu jums jāsaprot, ka būtu ārkārtīgi sarežģīti, lai neteiktu pat neiespējami, eh, parlamentam pat mēģināt censties grozīt padomas regulu ar mm, kaut kādu koplēmumā pieņemtu dokumentu. Te būs juridiskās bāzes problēma. Nu, tas nenozīmē, ka jūs nevarat nākt klājā ar ierosinājumiem, rekomendācijām, bet tad tādā gadījumā tiem vajadzētu nākt ar rezolūcijas palīdzību. Tas būtu tas atbilstīgākais instruments, manuprāt. Paldies priekšādātāji. Dominika Rikē. Paldies, Dominikam Rikē vārds. vārds. Paldies. Mēģināšu izteikties īsi, lakoniski. Jāteic, ka šeit ir divi aspekti pakotnē šajā ziņojumā par mehānismu regulēšanu un aspekts, kas attiecas uz uh, garantiju fondu uh, naudas ieguvi, runājot par mehānismu regulēšanu, te ir divas nostājas. Vienu aizstāv komisija, otru aizstāv, piemēram, zaļie un sociālisti. No vienas puses tātad nevajag visu sarežģīt, vajag vienkāršot, nevajag pārāk iejaukties sistēmas darbībā, jo, nu, uh, Jā, mēd, tad, tad, ja mēs gribam nomedīt investoru, jābūt ļoti piesardzīgiem. Tātad, ja nu, mēs gribam uh, medīt uh, privāto kapitālistu, tad ir jābūt ļoti uzmanīgiem, nepārāk invazīviem. Tad, nu jā, tas ir tas pamatotas bāžas, tajā pat laikā nevajadzētu arī sarežģīt sistēmas darbību. Arī mēs mēģināsim rast to zelta vidusceļu. Otra lieta ir finansējums. Kad mēs runājam pār auzām, tad zirgi sāk cīnīties. Tad visas grupas izteica ideju par to, ka tās uh, nepieņem 18 un 19 pāntus. Tātad mēs uh, nevēlamies iztukšot kabatas, ne tikai kabatas, bet arī galvu, ņemot naudu no vienas sistēmas, kuru esam veidojuši vairākus gadus par ko esam daudz, pie kā esam daudz strādājuši. Tātad nevaram paņemt naudu no operacionālām sistēmām un likt uh, to uz ilgtermiņa investīciju projektiem. Tas būtu komisijai jāsaprot. Taču es dzirdēju, ka arī priekšlikumi iet tālāk par to, ko piedāvā referenti. Es to ļoti labi uzklausu, bet par to mums ir jārunā, jāizdiskutē, jārauk, kā tur varētu būt specifiski šķēršļi, lai ietu tālāk. Un priekšsēdētāji visbeidzot dažus vārdus teikšu komisijai, uzklausīju lielu interesi, kā vienmēr komisiju un arī ar lielu prieku to darīju, jo. Uh, ir jākonverģence te par vairākiem punktiem. Piemēram, varu nominēt komisiju sakot, ka ziņojumā. Tad es nedomāju par pipeline kaut ko citu kā tas, kas ir. Tagad jūs tomēr sakāt visai atklāti, ka tam nav nekāda sakara ar FC, bet kā, kāpēc tas vispār ir tekstā? Atvainojiet, bet, nu, tieši tas, ko jūs arī teicāt, ka šim pipeline nav nekāda sakara ar FC, līdz ar to es nesaprotu, kāpēc šis pipeline vispār ir tekstā. Uh, Te vajadzētu rast labāku skaidrojumu 18. un 19. pāntos, kas ir budžeta pānti, arī tiem nav nekāda sakara ar EPSI. Pāti, jā, garantiju, protams, finansēšanas jautājums ir aktuāls. Tad arī uzklausīt to, ko teicāt par stabilitātes paktu. Nezinu, varbūt par to vajadzētu runāt uh, mūsu starpā. Uh, Tas ir vēstījums tomēr, kādu mēs vēlamies nodot tā vai citādāk. Mēs nevaram sodīt šādā tiesību aktā valstis, kurām ir lielākas grūtības. Jāsniedz nauda tiem, kuriem visvairāk ir nepieciešama šī nauda. Jāatrod arī šeit kas tāds, kas būtu līdzsvarotāks, un es domāju, ka jā, mēs saprotam arī bažas, ko pauž komisijā pārējai eh, Um, investīcijas bāgu stabilitāti, par reitingu, par uh, mehānismu un tam līdzīgi. Un tālāk par jūsu komentāriem par budžetu ļoti lielu uzmanību to uzklausījām, tiešām bija ļoti liels prieks, jums nebija neviena argumenta. Es tiešām gaidīju, ka jūs mums mēģināsiet pārliecināt, bet nu, tā tas nenotika. Man jūs nepārliecinājāt. Jūs teicāt, ka labākā pozīcija ir komisijas pozīcija. Nu, brīnišķīgs sākums, jā. Bet Ja jūs man sakāt, ka e, nebūs iespējams darīt citādāk kā vien tā, kā jūs to piedāvājat, jo budžeta diskusijas būs haotiskas, bet ticiet man, ka es esmu iepriekšējos gadus aktīvi piedalījies budžeta sarunās, un tās vienmēr ir bijušas e, haotiskas, protams, ne jau komisijas dēļ, bet padomas dēļ. Un arī. Uh, prognozējība par eh, miljārdu, pusotru miljārdu saistībām tuvāko gadu laikā, mazāk nekā turmākos gadus. Jā, nu tas varbūt būtu sarežģītāk budžeta sarunās katru gadu par to runāt, bet tas neietekmē fonda uzticamību. Šeit vēlos īpaši pievērst kolēģi uzmanību, arī komisijas uzmanību tām, ka arguments būs jā, bet jūs nevarat uh, mazināt mehānismu uzticamību, jo garantijas fondu nekas negarantē. Bet es saku, ka ja jūs lasāt uzmanīgi mūsu ziņojumu, tad tas tiek garantēts, jo gal beigās tās balsās uz šiem diviem mehānismiem, ko jūs minējāt. Es gribu atgādināt to, ka ziņojuma nostāja tāda, ka ir nepiešķirti fondi budžetā, nosauksim tos tā. Un mēs piedāvājam tos prioritāri piešķirt šī, šai garantijai. Nu, man liekas, ka labāk ir piešķirt nepiešķirtos līdzekļus. Jūs sakāt, ka 26 miljārdi nesamaksātas naudas budžetā un tas tad tomēr ir arī visai ievērojams so, summas, kas katru gadu tiek atmaksāts atpakaļ dalību valstīm, pat ja nav samaksāts viss, kas ir jāsamaksā. Tātad vai nu mēs sakām, ka mēs esam satraukti par nesamaksātajiem rēķiniem, un es zinu, tas ir jautājums, pie kā daudz ir strādājuši arī parlamentārieši, bet tajā eh, pat laikā mēs nevaram arī tolerēt to, ka ir simtiem miljonu eiro, kas katru gadu tiek maksāti atpakaļ dalību valstīm, kā nepiešķirt līdzekļi, līdz ar to nevajag teikt, kā budžeta haus un nesamaksātie rēķini tagad ir eh, spēcīgi argumenti, lai neizmantot šos nepiešķirtos līdzekļus jau galbeigās. Tās vienkārši atgriežas dalību valstu kabatās, jums ir pat skandāls to, ka dalība valsts arī jo, um, nesamaksāja sodas, kas bija jāsamaksā, lai dabūtu naudu atpakaļ un ielikt kabatās. Nē, nu šis ir absolūti nepieņemams arguments. Tātad tas, ko saka komisija par budžeta nopietnību un par to, kādā veidā ir korekti jāpārvalda nepiešķirtie līdzekļi. Jūs sakāt, kā ar šo mehānismu mēs ar refsī vairāk izdarīsim transporta jomai nekā, piemēram, ar finanšu instrumentu, bet nu, man bija tas prieks un gods kopā ar kolēģi piedalīties trialogos par Connecting Europe Facilities. Dalība valsts vispār negribēja dzirdēt runāt par finanšu instrumentu. Tādēļ tas ļoti ātri pārvērtās par šo leverage instrumentu, sirds instrumentu 315 miljardiem, līdz ar to es nezinu, no kurienes nāks šī nauda, jo tieši dalība valstis uh, Eiropas Unības budžetā meklē naudu politikām, par ko viņas nekad nav bijušas iestājušās. Šis ir politisks projekts, ko uh, vēdā komisijas priekšsētājs tomēr nevajadzētu noliegt tagad visu, kam ir ticējusi komisija, proti par budžetu. Uh, Uh, fonda labāku izmantošanu, par šiem mehānismiem, kas jau ir izveidoti, subsīdijas aizdevumi, finanšu instrumenti, un tagad uh, jūs runājat par pilnīgi kaut ko citu. Es tiešām iesaku komisijai atgriezties pie iepriekšējām pozīcijām, kas bija morāli aizstāvāmas un arī budžeta. Um, No budžeta viedokļa tradicionāls. Tagad uh, tas viss ir absolūti pretēji. Uh, ir nepiešķirti finansējumi, nepiešķirti līdzekļi, piešķiriet šim, šai garantijai. Lai tik nosegt šī garantija, lai šajā fondā būtu nauda, jūs tagad uh, skaidrojat, ka situācija Eiropā pasliktinās, bet, uh, un, ka tas notiek. Uh, ikgadējo budžeta sarunu dēļ un nevis uh, argu, parlamenta argumentu dēļ. Lūk, tas man bija sakāms komisijai. Jūsu argumenti, kas izskanēja šodien un noteikti dzirdēsim trialogā, nepārliecinās parlamentu. Atgādinu, ka tomēr mēs visi esam interesēti vienoties par kopīgu pozīciju, ja mēs vēlamies, lai šis viss darbotos. Paldies! Danke sehr. Paldies, un tagad Ajāls Senders kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, protams, ka es vēlētos uh, atbalstīt eh, to visu, ko Rikē kungs tikko sācīja. Mums ir, protams, jānodrošina, lai uh, mūsu budžets būtu ticams. Un mēs zinām, uh, kas notiek ar uh, neizlietoto naudu un zinām, kas notiek gadu no gada ar nenomaksātiem rēķiniem. Un es vēlētos pieskarties dažiem punktiem, ko minēja vairāk kolēģi, lai varbūt padarītu dažus jautājumus skaidrāk. Pirmkārt jau par projektiem un par to, cik lielā mērā ir vai nav iesaistītas vietējās pašvaldības. Es nezinu, kas attiek skatos uz FC, bet es gribētu pārliecināt eh, kolēģus, ka mēs šeit pašlaik neizvēršam jaunas sarunas par eh, Eiropas infrastruktūras instrumentu. Un eh, projekti, kas tiks finansēti no uh, Junkera plāna un būs saistīti ar CF projektiem, protams, tie ir saistīti ar vietējiem tīkliem un uh, neapšaubām ar vietējām pašvaldībām. Tādēļ es aicinātu uh, pašvaldības iesūtīt savus viedokļus, savus atzinumus, ja piecā tiks uh, pieņemts, tad būtībā šīs bažas arī tiks uh, atrisinātas attiecībā uz uh, pārobežu tīkliem un ar tiem saistītiem projektiem. Protams, ka tas viss uh, notiks uh, nodrošinot vienoto mobilitātes telpu. Jūs minējāt, ka CF uh, neietver tikai subsīdijas un grantus. E, Tā tas ir, mēs neizgudrojam riteni no jauna. E, Projekta fondi šeit ir paredzēti e, CF ietvaros un mums ir jārosina dalību valstis šo iespēju nodrošināt, piesaistot privātās investīcijas papildus uh, publiskajam finansējumam. Pīperkungs uzsvēra, ka mums ir nepieciešams iet tālāk un izskatīt visas iespējas, paplašinot budžeta avots. Rikai kungs arī to atzīmēja, pieminēja 1A, taču es būtu pret 1B iekļaušanu, tas varētu radīt vairāk eh, pretrunu. Padome eh, no paša sākuma sacīja, ka vispār nevēlas piešķirt ne centa, izman, un ka vēlas izmantot tikai kopējos fondus. Bet mums nevajadzētu, piemēram, sodīt uh, zemniekus, lauksaimniekus, piemēram, eh, Krievijas embargo dēļ jau tā cieši lauksaimnieki, piemēram, manā vēlēšana apgabalā. Un, eh, jā, jūs jau varat teikt, ka viņiem ir piešķirts CR ER 10 miljonu, tā tālāk, zināt, par nekohēzijas valstīm. Uh, Nu, labi, bet vai tad mēs sodīsim uh, kohēzijas valstis, svelkot viņus caur viens bēnu, bet uh, nevar īsti saprast, vai tad mēs īsti vēlamies uzlabot kaut ko, vai tikai radīt lielāku sajukumu ar uh, saviem priekšlikumiem. Tātad, ja jūs vēlaties uh, mērķēt uz viens B, tad jautājums, vai varēsiet aizstāvēt uh, savu nostāju attiecībā uz uh, lauksaimniekiem. Kas tad ar viņiem notiks? Un uh, mēs ar Rikē kungu strādāsim kopā ar budžeta uh, e, komitejas kolēģiem, lai rastu finansēšanas avotus, kas uh, neļautu likt ciest pilsoņiem uh, kam paredzēts finansējums no pašreizējām budžeta sadaļām. Uh, Enčel kungs no komisijas šķiet, ka tā jūs sauca. Man ir jautājums komisijai. Mēs e, visumā, mēs parasti e, kontaktējamies ar e, transporta jomas speciālistiem no komisijas, ne tik daudz ar finanšu speciālistiem. Un jūs runājat par projektu obligācijām, pārobežu grūtībām un tā tālāk. Nu, projektu obligācijas var būt bilaterālas, tās var būt uh, nacionālas pēc savas būtības. Nu, eh, jūs varat izdot eh, projektu obligācijas vienai valstī, privātais finansējums tādējādi tiek piesaistīts Tātad kritērija, ko jūs minējāt, es nedomāju, ka ar tiem pietiks, lai nodrošinātu, kā lietas patiešām darbojas. Un uh, attiecībā uz nesamaksātajiem rēķiniem, nu, mm, nu, nu, nu, kā notikuma attīstās ASV un Nu, es nezinu, tas beigu beigās jāskatās, vai investori netiks atbaidīti no patiešām pievilcīgām investīciju iespējām. Mēs vēlamies būt ticam, mēs vēlamies strukturēt garantijas labāk. Un CF bija, bet nu labi infrastruktūras sektoram un arī Junker plāns. Nu, kas tad tagad mums? Mums ir vēl viens Junker plāns, kurš uh, attieksies uz citiem investīciju instrumentiem un uh, aptvers plašāku jomu, kur faktiski tas skars visas komisiju, padomi, reģionus uh, un tā tālāk. Bet šādā veidā Jūs faktiski iznīcinat instrumentu, par kur izveidošanu mēs tik smagi cīnījāmies. Tā kā komisija palīdziet neradiet jaunas problēmas, palīdziet panākt vienošanos, lai mēs varam pieņemt tādu Junker plānu, kas mums varētu palīdzēt, kas nodrošinātu darba vietu pieaugumu Eiropā un izaugsmi. Es domāju, ka jums mums ir jāpalīdz. Tā kā lūdzu palīdzēt panākt mūsu vienošanos ar padomi. Un, ja es tagad skatos, piemēram, uz savu valstu, uz Spāniju, Spānija eh, jau tagad cīnās ar to, lai izpildītu stabilitātes un izaugsmas pakta nosa, noteikumu izpildi. Es jau gan zinu, ko Moskavičī kungs par to viss ir teicis un es domāju, ka durvis ir atvērtas, un mm, jums vajadzētu palīdzēt tām dalībvalstīm, eh, kuras vēlas būt proaktīvas par Junker plānu. So, eine erste Prüfung von Paldies. Uh, 26. martā tātad galīgais apstiprinājums visiem grozījumiem. 30. aprīlī balsojums. I, angļu tūkojums 25. martā būs pieejams un termiņš eh, grozījuma iesniegšanai 19. marts, pulksten 12 par abiem tiesību aktiem. Jā, es eh, sapratotu, ka ir eh, maz laika, bet jo vairāk naudas mēs gribam dabūt, 315 miljārdus neesmu redzējis, ka Eiropas parlamentā tas tā notiek. Nedomāju, ka mums ir jāspēr kādi priek piesardzības eh, soļi. Es nezinu, kāpēc tas ir jādara tik ātri, ja mēs runājam par tik ļoti lielu līdzekļu uh, ap, apjomu. Mums ir jācīnās par darba vietu, pieaugumu, klimatu pārmaiņam tā tālāk, un tad pēkšņi uh, tam paredzēts tik izslēgts. Balsojums transporta komitejā 14. aprīlī un plenāra sesijā 2. jūnija nedēļā 2015. gadā. Nu, labi. Tagad uh, komentāri par trialoga sarunām, kas notiks aizslēgtām slēgtām durvīm, tā kā visi, kam nav tiesības piedalīties sanāksmē slēgtām durvīm, lūdzu atstāt zāli, nu, protams, visi deputāti var palikt.